Good morning. Labu rītu, saka priekšsādātājs dāmas un kungi. Sveikti, laipni sveikti trešajā sanāksmē, šajā kopējā parlamentārajā sanāksmē. Un priecī, ar prieku šeit sveicu mūsu runātāju Margaretu Valstrēmu, Maiklu Kašmanu. Un jāsaka, man jāatvainojas mana kolēģe Čehijas e, premjermara vietnieka vārdā, Aleksandra Vondraškunga vārdā. Viņš ir iekļuvis satiksmes sastrēgumā no lidostas, braucot šurp un ieradīsies nedaudz vēlāk. Gribētu atgādināt, ka mēs apsvērdām 102. pantu Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Un jāsaka, tur teikts, ka lēmumi jāpieņem pēc iespējas uh, atklāti un pēc, tie, pēc iespējas pietuvinātāk pilsoņiem. EK līguma 2255. pants savukārt izklāsta principu, kas nosaka, ka jebkuras savienības pilsonim un fiziskai personai ir tiesības piekļūt Eiropas parlamenta padomus un komisijas dokumentiem. Šīs tiesības piekļūt dokumentiem tiek atzīts kā vienas no pamattiesībām kas noteikts Eiropas Savienības pamatiesību hartas 42. pantā. Princips un izņēmumi, kas tiek attiecināti uz pamatiesībām piekļūt Eiropas Savienības dokumentiem, tiek regulēts sīkāk pārredzamības regulā, ka numur 1049 šķērsvītra 2001. Aprīlī 2008. gada aprīlī Eiropas komisija piepazīstināja visus ar priekšlikumu par šīs minētās regulas pārskatīšanu, un atsevišķu valstu parlamenti bija izvērtējuši šo pārskatīšanu kā soli pārredzamības e, mērķu vārdā. Mūsu sēdē līdz ar to būs lieliski iespēja apmainīties ar viedokļiem par šo priekšlikumu, pretrunīgo priekšlikumu. Un es gribētu tagad lūgt savu kolēģi Maiklu Kašmanu Um, nākt klajā ar savu viedokli. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsādātāju, labrīt visiem! Gribētu visus ar prieku sveikt šajā sanāksmē kur runāsim par publisku piekļuvu dokumentiem. Man jāatzīst, ka strādājot pie šī dokumenta, pie šīs regulas, pie kā strādāja arī sākotnēji 99. gadā un līdz 2001. gadam, es bieži vien jūtos, ka tāds Šekspīra tēls, nu, piemēram, no Lugas vētra, kas sapņo sapni, un tad Malvolio, kas, kā jūs varbūt zinat, tiek padarīts par muļķi visu šī pasākuma beigās, nu, es jūtos kā šis uh, Prospero kas sapņo, ka mēs varam sasniegt kaut ko, ko prasa ne tik vien pilsoņi, bet arī daudz NVO. Turklāt gribētu šeit at, at, at, minēt to pašu, ko teica priekšsēdētājs. Mēs runājam par pamattiesībām. Piekļuva dokumentiem, piekļuva informācijai ir veids, kā pilsoņi un jebkur ja citi iedzīvotāji, individi un iestādes var tikt. Uh, padarīti atbildīgi. Nu, es gribētu teikt, ka viena no lielākajām problēmām Eiropas Sanības iestādēs nav viss tā, ko mēs darām, saistīt ar ko mēs darām, bet tā ar to, ka tas, ko darām, tiek pārprasts vai nepareiz atspoguļots. Un šajā kontekstā piekļuva dokumentiem un piekļuva informācija ir ārkārtīgi būtiska. Ja pilsoņi dalību valstīs redzētu un saprastu, ka viņu, par ko viņu ministri atklāti spriež un e, nolēmi padomē, tad viņi tūlīt arī redzētu, ka veids, kā padarīt e, ministrus atbildīgus par šiem lēmumiem, e, respektīvi Briseli, būtu saukt viņus pie, pie, pie kārtības jau mājās, prasīt no viņiem šo atbildību jau mājās. Un tāpēc pārskatāmība un atklāt, atklātība, manuprāt, ir atslēgvārds, ja vēlamies panākt e, demokrātiju un lielāku saprašan, saprašanos. Kad 99. gadā līdz 2001. gadam strādāju pie šī dokumenta sākotnējas versijas, man ir prieku jāsaka, ka Margaret Valstrēms kundze arī toreiz jau bija iesaistījusies šai procesā. Mēs toreiz sapratām, ka pastāv tāds kā vakums, kas jāizpilda. Pirms tam tiesības piekļūt dokumentiem netika uzskatīts par šādām tiesībām. Tas drīzāk bija tāda kā dāvana, ko atsevišķas iestādes piedāvāja pilsoņiem. Un mēs gribējām pārliecināties, ka piekļuva dokumentiem tiek padarīta par principu. Un uh, ir tikai atsevišķi izņēmumi šai piekļuvēji, un tie tiek noteikti atsevišķi katram gadījumā, uh, katram gadījumam atsevišķi. Un tāpēc vēlēja, tad, kad nonācām pie pārskatīšanas un komisijas priekšlikuma, mūsu darbības pamatā ir pieredze no 2001. gada, un mūsu darbības pamatā turklāt ir arī precedenta tiesības no Eiropas kopienu tiesas. Un te ar prieku eh, mūsu vidū sveicu Turko kungu, kura, eh, kura tieslietas lēmums bija ļoti instrumentāls eh, šajā darbībā. Tie, kas redzējuši manu ziņojumu projektu, redz, saprot, ka es šeit atzinīgi, nu, varbūt ar nelielu atturību vērtēju komisijas priekšlikumu, bet esmu atklāt arī pateicis, ka ar komisijas priekšlikumu tomēr netiek iet pietiekam tālu. Ir arī tādas pozitīvas modifikācijas e, pārmaiņas priekšlikumā, kas tiek arī atbilstīgi pamatots, piemēram, um, tiek paplašināts eh, to cilvēku eh, loks, uz kur šī direktīva attiec. Bet jāsaka, vēl nepieciešami būtu citi priekšlikumi, tā lai vēl vairāk uzlabotu pārskatām, ir īpaši ņemot vairāk lielākoties Eiropas parlamenta 2006. gada pieprasījumu, un es biju šīs rezolūcijas autors, netika ņemti vērā. Es uzskatu, ka mums jāizmanto šī iespēja. Uh, lai nodrošinātu cita veida regulējumu, kas iekļautu šajā uh, e, direktī, šajā regulā. Lai nodrošinātu konsekventāku metodi, kādā iestādes savā starpā sadarbojas, definē kopīgas noteikumus un pamatnostādnes, uh, lai nodrošinātu piekļuvi visdažādākajiem dokumentiem. Jāatceras, ka mēs nesākam no nulles. Jau pastāv virkne iniciatīvu, uh, nu, tās lielākoties nav obligātas. Un mēs šīs trīs iestādes cenšamies sasniegt tomēr vienotu mērķi. Protams, jau ir instrumenti, piemēram, oficiālais vēstnesis, seleks sistēma un vairāk iestāžu nolīgumi par kodifikāciju, par eh, likumdošanu un eh, likumdošanas projektiem. Un tiešām domāju, ka mums visiem mērķis ir viens un tas pats, respektīvi padarīt Eiropas lēmumu, lēmumu pieņemšanas procesus saprotamākus. Un gribētu nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kas šeit klāt teikt, uh, ka tad, kad jūs runājat par Eiropas lēmumu pieņemšanas procesu, es domāju, ka to vajadzētu attiecināt arī uz nacionālajiem īstenošanas pasākumiem. Jo jāsaka, tieši šie ir tie teksti, tie aspekti, kas visreālāk un uh, ciešāk ietekmē jūsu pilsoņus. Mana pieeja, un tas jau nebūs nekāds pārsteigums tiem, kas mani pazīst, būs daudz ambiciozāk nekā komisijas priekšlikumā izklāstīts, un varbūt pat arī daudz ambiciozāk nekā padomas vēlmes. Uh, man ir kopē, es esmu dalījies savā pieeja pieredzē, Tieši institucionālajos aspektos, runājot par mūsu pienākumiem un pilnvarām saskaņā ar līgumiem. Un šai perspektīvā esmu centies aizpildīt šo kopējo regulējumu trūkumu attiecībā uz slepeno informāciju. Un es gribētu teikt, ka ir atsevišķas personas, kas domā, ka šādiem slepeniem dokumentiem vispār nevajadzētu pastāvēt. Ir tādi, kas uzskata savukārt, ka visiem dokumentiem vajadzētu būt pieejamiem. Tas ir pilnīgi noteikti e, nu, lēmums, kas neņem vērā nekādas praktiskas detaļas. Ja mēs sākam no izējas punkta, kur nepastāv nekāda slepena dokumenta, tagad gadījumā iestādes savās attiecībās ar startautiskām struktūrām vienkārši apstātos darboties, nekas ne, nenotiktu vairs. Jo Un, un tāpēc es centīšos panākt pēc iespējas augstāko uh, dokumentu piemības līmeni, vienlaicīgi atzīstot, ka iestādēm un nacionālajiem parlamentāriešiem ir jābūt pieeja zināmam slepenības līmenim, bet, nu, tas tiek nodrošināts tātad atsevišķos izņēmumu gadījumos. Tie, kas ir lasījuši regulu, zina, ka ir tādi delikātie dokumenti, kas definēti 9. pantā un kas saistīti ar klasifikāciju gribu apskatīt eh, šo jautājumu par delikātajiem jautājumiem E, dokumentiem un ņemt vērā principus, ko noteikuši iekšējā drošības noteikumu parlamē, e, padomē un komisijā. Nu, cik tālu šis regulējums var tikt piemērots arī parlamentārām struktūrām. Otrs uzdevums ir nodrošināt atšķirības starp likumdošanas dokumentiem un administratīviem dokumentiem un pārskatāmību šai jomā un esmu centies pārskatāmas administrācijas principus arī izklāstīt, eh, tā kā tas minēts 41. pamatiesību hartas pantā. Priekšādātāja kungs, es eh, strauji tuvojos savas uzstāšanās laika noslēgumam, un tāpēc noslēgumā gribētu norādīt, ka pastāv arī izskaidrojušais memorands, kas pievienots manam ziņojuma projektam. Tur ir iekļaut virkni grozījumi Un, un piemēram, šī te mērķauditārijas nodalījuma regulas ietvaros es esmu atgriezies pie vecās definīcijas kas atrodas pašaizējā regulā, jo uzskatu, ka šī definīcija ir daudz visaptvarošāka. Turklāt esmu iekļāvis arī jaunas definīcijas attiecībā uz klasificētiem likumdošanas administrīvajiem arhīva, arhīva dokumentiem un vēsturiskiem dokumentiem. Turklāt modificēju arī pantu par izņēmumiem, kur tiek noteikta atšķirības starp publiskiem, publiskām un privātām interesēm. Es turklāt vēlējos arī precizēt, kādā režīmā tiek izmantot dokumenti no trešo pušu Eh, no trešās puses, kas līdz šim mēdz rad, ir radījuši zināmas problēmas iestāžu praksē. Esmu grozījis arī pantu par tiem dokumentiem, kas tiek publicēti oficiālajā vēstnesē. Labrīt, premjerministra vietniekums. Eh, turklāt eh, esmu runājis arī par informācijas ierēģņa darbinieka atbildēm, eh, atbildību un funkcijām. Tas ir darbinieks, kas atbild par dokumentu reģistrāciju un pārliecinās par to, ka visi, katrs ģenerāldirektorāts ievēro noteiktās uh, tiesības un pienākumus. Domāju, ka pret šo funkciju varbūt komisija un padomu protestēs. Bet jāsaka, loma un atbildība, ko šāds informācijas ierēns, ja darbinieks uzņemtos, ir ārkārtīgi būtiska. Manuprāt, tas stiprina, tā stiprināt arī uh, Uh, Eiropas ombudu kā atsaucas punktu lomu, jo viņš ir tas, ar kuru varētu konsultēties šaubu gadījumos. Un visbeidzot, esmu iekļāvis grozījumu par sankcijām kas jāpiemēro tad, ja šī regula netiek ievērot. Nu, tātad noslēgumā e, varu beigt ar saviem sāko, sākamu vārdiem. Daži teiks, ka mēs esam pārāk ambiciozi, citi teiks, ka mēs ne, nesasniedzam to, ko mēs sākotnēji gribējām sasniegt. Atcerēsimies Sančo Pansu, nu, ja vien mēs ja vien mēs nesa, neķersimies pie šīm veidzirnavām, tad mēs nekad neko nepanāksim. Thank you very much for your speech. Paldies par jūsu uh, Eh, stāstiem, Kašmenkungs. Un eh, tagad es došu vārdu eh, Čehijas republikas ministru prezidenta vietniekam Aleksandram Vondraskungam. Paldies! Labrīt, dāmas un kungi! Es atvainojos, ka es kavējos, bet bija lidojumam nelabvēlīgs laiks. Un rīta satiksme Briselē kā vienmēr ļoti saspringta bet tomēr es esmu šeit kopā ar eh, eh, dažiem maniem draugiem, kolēģiem, ko mēs šeit zālē varam redzēt. Es eh, gribētu vispirms pateikties tiem, kas ir organizējuši šo kopīgo komitejas sanāksmi. Paldies, ka uzaicinājāt mani un aicinājāt izteikties par ārkārtīgi svarīgu aspektu komisijas priekšlikumā, lai pārskatītu regulu 1049 uh, par sabiedrības piekļuvi Eiropas Savienības institūciju dokumentiem. Es ļoti labi zinu. Uh, cik lielu uzmanību Eiropas parlaments un arī nacionālajie parlamenti pievērš šim jautājumam, tāpat arī Čehijas senātā mēs uzskatām jautājumu par svarīgu. Un es zinu dažus kolēģus senātā, kas uh, Šefcik kungu, piemēram, un citus, kas strādā pie šī jautājuma. Kā jūs zinat, Eiropas komisija pagājušā gada aprīlī apstiprināja priekšlikumu, lai pārskatītu šo regulu. Komisija vēlas iesniegt savu priekšlikumu regulai, lai nodrošinātu piekļuvi dokumentiem. Prezidentūra ļoti pozitīvi vērtē šo lēmumu, jo ir ārkārtīgi svarīgi lai eh, noteikumi, kas pastāv šajā konkrētajā jomā, būtu skaidri un labi saprotami. Eh, šī pārskatīšanas iespēja vai ceļš noteikti padarīs eh, vieglāk šo uzdevumu, izpildīt šo uzdevumu, ja vien šī pārskatīšanas metodoloģija atbildīs precīzi Eh, šī tāska, uz, eh, šī, šī, šī uzdevuma mērķiem. Legislative text. Uh, now, few words. Uh, tagad teikšu dažus vārdus par uh, šī konkrētās regulas ieviešanu. Uh, padome, protams, saprot, kā ir nepieciešams uh, aktualizēt šo regulu uh, 1049. Tāpat laikā tā ir pārliecināta, ka šī regula tomēr ir bijusi diezgan līdzsvarota un ir labi darbojusies kopš tās stāšanās spēkā 2001. gada decembrī padome un tās ģenerāls sekretariāts ir veikuši vairākus pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu un atbilstošu caurskatāmības noteikumu ieviešanu. Viens pasākums bija izveidot vienu kopīgu reģistru jau pat pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Šis reģistrs sāka darboties jau 99. gada janvārī, un tajā ir vairāk kā miljons dokumentu. Vēl viens pasākums bija apstrādāt dalībvalstu iesniegtos dokumentus atbilstoši padomas darbam un klasificēt tos kā padomas dokumentus, nevis kā dokumentus, kas, kurus ir izstrādājuši trešās puses. Un tā tad tādā veidā padome un tās komitejas ir piedalījušās šajā darbā. Un eh, šajā gadījumā eh, tre, eh, dalību valstis un to pārstāvi netiek vairs uzskatīt par trešajām pusēm. Padomas un ģenerāla sekretariāta mērķis tātad ir pārstrādāt pēc iespējas vairāk pieprasījums pēc informācijas un dokumentiem un nodrošināt šo dokumentu izsniegšanu ātri un efektīvi. Runājot par komisijas priekšlikumu pārskatīt regulu padome ir izveidojusi darba grupu, un 2008. Eh, gada otrajā pusē sākās eh, šis darbs, un tas bija tāds ļoti tehnisks eh, šajā periodā. Tika izdarīti vairāki vispārīgi raksturu novērojumi balstoties uz šo darbu, kas ir veikts līdz šim brīdim. Pirmām kārtām Attiecībā uz otro pantu par informācijas saņēmējiem. 259. pants Eiropas Savienības līgumā novērš iespēju jebkurai fiziskai vai juridiskai personai. However, according to the act... Noliedz iespēju personām piekļūt dokumentiem, bet atbilstoši otriem pantam Institūcijas var nodrošināt piekļuvi arī personām, kuras nedzīvo vai arī kurām nav reģistrēts uh, eh, birojs Eiropas Savienībā. Institūcijas joprojām var turpināt tā rīkoties, atbilstoši arī saviem iekšējiem noteikumiem. Otrais punkts. Runājot par trešo pantu, par šo dokumentu definīciju. Lielākā daļa delegācija eh, šķiet pozitīvi vērtē priekšlikumu uzskatīt eh, elektroniskos eh, datus kā dokumentus ar nosacījumu, ka tos ir iespējams iegūt tādā formā, lai tos varētu izdrukāt vai arī iegūt elektronisku kopiju. Un runājot par ceturto pantu, Un tas ir šī panta saskaņošana ar Orhūsas uh, uh, noteikumiem. Šai sakarībā delegācijas pozitīvi vērtēja uh, šo saskaņošanas principu. Tātad piekļuva dokumentiem un piekļuva vidas informācijai, kā tas ir paredzēts regulā 1367, kuru mēs pazīstam ar nosaukumu Orhūsas regulu. Runājot par 4. un 5. pantu par personas datu iespējumu atklāšanu, šeit, ņemot vērā pirmās instances tiesas eh, lēmumu tā sauktajā Bavārijas eh, lagergadījumā lietā, vairākas delegācijas eh, gribētu nogaidīt un atstāt pašreiz spēkā esošās prasības un nosacījumus par personas informācijas atklāšanu līdz kamēr uh, kopiena tiesa uh, sniegs galīgo nolēmumu šai lietā. Padomu pagaidām gaida, kāds būs rezultāts uh, pārskatīšanas priekšlikuma izskatīšanai Eiropas parlamentā. Paldies jums par uzmanību un paldies, ka uzsākāt diskusijas par šo tēmu, Kašman kungs. Thank you very much. Liels paldies. Paldies uh, premjerministra vietniekam. Tagad došu vārdu. Nākamajai runātājai tā ir Valstrēms kundze, Eiropas komisijas viceprezidente. Viņa ir atbildīga par institucionālo sadarbību. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāj kungs, godātie parlamenta deputāti, ekscelences iespējas uh, uzzināt uh, ir tikpat uh, būtiskas demokrātiskā sabiedrībā, kā iespējas piedalīties vēlēšanās. Tieši tādēļ ir nepieciešamas pietiekam labas struktūras, lai varētu īstenot demokrātiju, proti atklātība, caurskatāmība un uh, publiskā piekļuva, sabiedrības piekļuva dokumentiem. Es domāju, tas ir tāds atspērienu punkts, no kura mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Kādi ir galvenie principi, lai to varētu īstenot? Mums jāpadomā, ko mēs īsti vēlamies sasniegt. Tad, ja mēs vienojamies, eh, ka vajadzētu izveidot konkrētus instrumentus, paraugu prakses, attiecīgo regulāciju un arī tehniskos instrumentus, mēs jau varam vienoties arī par turpmākajiem soļiem. Es vēlējos varbūt eh, pavēstīt eh, galvenos punktus. Regula 1049 pirmo septiņu gadu laikā kopš tās stāšanās spēkā darbojās ļoti labi. Nav nepieciešamas tādas ļoti drastiskas pārmaiņas, bet eh, vajadzētu to padarīt efektīvāk. Otrām kārtām ierēģi, kas darbojas Eiropas lietu komisijās, dalību valstīs, ir darbojušies ļoti labi, bet vajadzētu nodrošināt arī piekļuvu šiem dokumentiem mūsu pilsoņiem. Trešām kārtām mums vajadzētu palielināt caurskatāmību, nevis samazināt to. Jebkurš dokuments, kas tiks piedāvāts, ņemot eh, vērā vecos noteikumus, eh, tas tiks piedāvāts publikas izskatē arī saskaņā ar jaunajiem grozītiem notikumiem. Mēs vēlamies runāt arī par informāciju, kas tiek piedāvāta dažādos reģistros un tīmekļa vietnēs. Ņemot vērā šos izklāstītos punktus, es nedaudz eh, iezīmēšu arī to, ko minēja iepriekšējie runātāji, un es domāju, ka mēs varēsim vēl plašāk iesaistīties diskusijās pēc tam, kad kad viss būs uzstājušies. Es cenu, ka, ceru, ka diskusijas būs patiešām ļoti di dinamiskas. Mums ir jāizmanto tas, ka eh, šeit piedalās daudzi Nacionālo parlamentu pārstāvji un tāpat arī Eiropas parlamenta deputāti. Priekšsēdētāji koks kopš 92. gada, kad dalību valstis pieņēma deklarāciju par pilsoņu piekļuvu informācijai, mēs esam jau krietni brīdi pavirzījušies uz priekšu, ņemot vērā to, ka šī deklarācija tika pievienot Māstrihts līgumam. Es domāju, viens no būtiskākajiem principiem, proti likumdošanas procesa caurskatāmība, var spēcināt institūciju uzticamību un arī pilsoņu uzticamību publiskajai pārvaldei. Jāņem vērā tas, ka 1049 direktīva tika pieņemta 2001. gadā, toreiz eh, mūsu vadīties šādu apsvērumu un tagad nekam nevajadzētu mainīties. Es domāju, nākotnē parlamentam, nākamajā sasaukumā un nākamajā komisijā vajadzētu to paturēt prātā. Eh, protams, pēdējo septiņu gadu laikā eh, regula 1049 ir nodrošinājusi būtisks pārmaiņas. Igadēja pārskata nozīmē to, ka uh, piekļuvu dokumentiem ir palielinājusies, pilsoņi aizvien vairāk vēlas iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu un ir arī mazāk aizliegumu, mazāk atteikumu iepazīties ar šiem dokumentiem. Līdz ar to regulas piemērošana patiešām ir bijusi veiksmīga un tas nozīmē arī to, ka dok piekļuvu dokumentiem ir kļūst aktīvāka. Līdz ar to regula 1049 ir eh, nodrošinājusi zināmā mērā arī domāšanas paradigmu maiņu. Protams, regulu visbiežāk izmanto lobbyisti, e, dažādi advokātu biroji un uzņēmumi. Mēs esam iepazinušies ar šiem statistikas datiem pietiekam uzmanīgi. Protams, tas ir ļoti labi, ka var iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienības līmenī, tas jau ir pietiekam caurskatāmība, bet caurskatāmība ir jānodrošina arī īstenošanas procesā. Jāņem vērā, ka informācijas saņēmēji ir uzzinājuši daudz ko par to, kādā veidā norisinās lēmumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas līmenī, bet eh, varbūt pilsoņus vajadzētu tieši vairāk informēt. Pat žurnālisti nav tik daudz informācijas ieguvuši. Pēdējo gadu laikā mēs esam pieredzējuši vislielāko pieprasījumu skaitu pieaugumu. Komisija vēlas nedaudz grozīt šo regulu, lai varētu uzlabot eh, piekļuvu dokumentiem, lai lielākam cilvēku skaitam šī piekļuva tiktu nodrošināta. Mums ir vairāk galvenie mērķi. Pirmām kārtām nodrošināt uh, tādu aktīvu dokumentu apriti, sevišķi to dokumentu, kas ir saistīti ar likumdošanu. Otrām kārtām saskaņot regulu 1049 ar Orhūsas konvenciju, ņemot vērā vienotu piekļuvu dokumentiem. Un trešām kārtām vajadzētu saskaņot saikni starp 1049 regulu un citiem likumīgiem instrumentiem, kas nosaka to, kādā veidā atvieglot piekļuvu dokumentiem. Uh, daži elementi šajā Eiropas komisijas priekšlikumā tika uzskatīti par soli atpakaļ, nevis soli uz priekšu. Protams, tas norāda eh, vienu lietu pietiekam skaidri. Mēs neesam bijuši pietiekam skaidri savos izteikumos. Varbūt mēģināšu tagad izvairīties no pārpratumiem. Ir bijuši četri galvenie elementi, kas tika kritizēti jaunajā priekšlikumā. Pirmām kārtām piedāvātā definīcija vārdam dokuments, otrām kārtām līdzsvars starp piekļuvi šiem datiem un un eh, personas datu aizsardzību. Trešām kārtām dalību valstu iespēja atklāt eh, dokumentu saturu pēc tam, kad tas jau ir ticis nosūtīts institūcijām. Ceturtām kārtām eh, piekļuva dokumentiem attiecīgā laika periodā. Tas ir tā sauktais nepopulārais 26. punkts. Tātad pirmām kārtām dokumenta definīcija. Kādēļ mēs piedāvājam grozīt pašreizējo definīciju? Pašreizējā definīcija nav pietiekami skaidra un labi formulēta. Mums vajadzētu domāt par to, kāda lēmuma tiek pieņemta katrā atsevišķā gadījumā, arī tad, eh, ja lieta tiek pārskatīta. Mēs piedāvājam uh, divus paskaidrojumus, kas ir ļoti mērtiecīgi. Tātad dokuments Eh, kas ir izstrādāts institūcijā. Tas ir tāds dokuments, eh, kuru ir pabeidzis tā autors, pēc tam to var piedāvāt izskatīšanai institūcijām un pilsoņiem. Eh, dati, kas tiek uzglabāti elektroniskajās datu bāzēs, arī ir uzskatām par dokumentiem, ja tos var uh, iegūt no datu bāzes un uh, tos var sameklēt konkrētā datu bāzē. Protams, jāņem vērā, ka e, tagad pārvalde ir modernizējusies, var izmantot arī elektroniskos saziņas līdzekļus, un tas bija jāņem vērā. Piemēram, e, tas, ja jūs veiksiet scenogrāfiju, ja jūs pierakstīsiet piezīmes šajā sanāksmē, to mēs neuzskatīsim par dokumentu, bet ja jūs to veiksiet elektroniskā ceļā, tad tas būs dokuments. Protams, jāņem vērā, ka jaunā regula nenozīmēs to, ka um, piekļuvu dokumentiem mazināsies. Mēs vēlamies izmantot arī dalībvalsts likumdošanu, un e, tas arī ļoti cieši sasaistīsies ar e, koncepciju, kas ir minēta apvienotās karalistas informācijas brīvības aktā vai arī e, Dānijas likumdošanā. Bija jau diezgan plašas debats par šo jautājumu, esmu dzirdējis arī ārkārtīgi interesants ieteikums, kā mēs varētu uzlabot skaidrību visā procesā. Ja mēs visi varēsim vienoties par kopīgiem mērķiem, mērķiem. Es esmu pārliecināta, ka varēsim rast tādu risinājumu, kas būs pieņemams visām iesaistītajām pusēm. Otrais punkts ir saistīts ar eh, piekļūs tiesībām un eh, tātad līdzsvars starp šīm piekļūs tiesībām un datu aizsardzību. Protams, mums jāpadomā gan par to, kā atvieglot piekļuvu dokumentiem, gan arī kā uzlabot datu aizsardzības uh, līmeni nav iespējams vienkārši e, pārskatīt 1049 direktīvu un nesaistot to ar direktīvu 45. Līdz ar to mēs piedāvājam tādu divu pakāpju pieeju. Pirmā pakāpe norāda uz to, e, ka dažādu mm, civildienesta ierēģņu tituli, vārdi un citi sniegta informācija saskaņā ar viņu profesionālām aktivitātēm. Viss šī informācija ir jāsniedz, ja tāds pieprasījums ir bijis. Un līdz ar to mēs domājam, ka 90 līdz 95% šādas prasības varētu būt. Ja šāda būtu pašreizējā definīcija, tad problēmām nevajadzētu rasties. Otra pakāpe attiecas tikai uz citām lietām, proti, eh, ja personas datu atklāšana varētu ietekmēt šīs personas intereses. Tādēļ vajadzētu saskaņot to ar prasībām, kas noteikts data aizsardzības regulā. Līdz ar to vajadzētu padomāt par to, kā kodificēt to lēmumu, ko pieņēma Eiropas uh, pirmās instances tiesa pirms dažiem gadiem. Es jau runāju par tiem dokumentiem, kas ir uh, sagatavot dalību valstīs. Komisija kodificē uh, tiesas lēmumu 2007. gadā, proti, ka dalību valstīm eh, pašām par sevi nav iespēja uzlikt veto dokumentu atklāšanai, bet, protams, ir nepieciešams pieprasījums šādā gadījumā. Līdz šim dalību valsts vienkārši ir atteikušās atklāt savus dokumentus, mēs esam mēģinājuši šo praksi mainīt un eh, vēlējamies ievies dažas kodifikācijas likumdošanā. Proti, ja dalību valsts nevēlas sniegt mums informāciju par kādu dokumentu, viņiem tas ir jāpamato un jāsniedz pietiekami skaidra argumentācija. Šai argumentācijai vienmēr jābūt saskaņotai ar noteikumiem regulā 1049. Un visbeidzot, um, pagaidu aizliegumu piekļūt dokumentiem. Mēs uh, ar komisijas priekšlikumu vēlējāmies noskaidrot situāciju un vēlējāmies aizliegt piekļūt dokumentiem, ja norisinās izmeklēšana. Izmeklēšanas laikā uh, Eh, dokument, piekļuvu dokumentiem varētu ietekmēt izmeklēšanas gaitu un ietekmēt arī eh, uzticamību uzņēmumam. Protams, piekļuvu dokumentiem var atkal atļaut tad, kad izmeklēšana ir pabeigta un kad ir pieņemts galējais lēmums. Tagad šāda praksa jau tiek izmantota, bet eh, tas prasa ārkārtīgi daudz birokrātiska sloga, tas eh, tikai šķērdē nodokļu maksātāju naudu un arī konkurētspēja tādā veidā tiek negatīvi ietekmēta. Protams, mēs vēlamies nodrošināt augstāku leģitīmo skaidrību un mēs vēlamies, lai pilsoņiem tiktu garantēti piekļūšiem dokumentiem. Es vēlējos pavaicāt, cik daudzās dalību valstīs piekļūs šādiem šiem dokumentiem būtu atļautu tad, kad norisinās tiesa darba, kad norisinās izmeklēšana. Priekšsēdētāji kungs, eh, godātie deputāti, mēs eh, esam pierādījuši, ka varam ķerties no vārdiem pie darbiem, un pagājušā gada maijā arī tika pieeja, pieieta tīmekļa vietnē, varēja iepazīties ar manas pašas eh, veikto korespondences saraksti, un tāpat vajadzētu padomāt, kā šīs tīmekļa vietnes padarīt uh, lietotājiem draudzīgākas, dokumentus vajadzētu publiskot daudz ātrāk. Tie tikai daži no piemēriem, ko ir iespējams darīt šajā jomā. Komisija ir reģistrējusi interešu pārstāvis, tātad lobijas, un mēs ļoti lielā mērā esam uzlabojuši arī finanšu caurskatāmību, publicējot informāciju par to, kuras ir ieguvēja puses, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tāpat mēs arī publicējam ļoti daudz informācijas par likumdošanas procesu procesu. Es domāju, pilsoņiem ir iespējas uzzināt daudz vairāk par mūsu darbu, tieši tādēļ caurskatāmībai jābūt augstākā līmenī. Es domāju, ka jūs priekšlikumi varētu būt līdzīga rakstura, ja jūs vienkārši par to palauzīsiet galvu. Pilsoņi tieši to no mums sagaida un tādā veidā mums ir jārīkojas. Es uzņemšos iniciatīvu, tātad aplūkošu, kāda varētu būt proaktīva soļa, lai uzlabotu šo likumdošanu, varbūt, lai to papildinātu, grozītu, un turpmāko mēnešu mēnešu laikā iesaistīšos aktīvās diskusijās ar citām Eiropas Savienības institūcijām eh, par tādu atklātības plānu. Mums ir eh, jārāda labs paraugs. Liels paldies. Varbūt es runāju par ilgu. Es ceru, ka ne pārāk ilgi. Paldies priekšsēdētāji. Thank you very much. Paldies eh, komisijas priekšsēdētāja vietnieces kundzei, un tagad mēs sāksim diskusiju laiku. Man ir pieteikšies septiņi dalībnieki diskusijās. Es eh, varu būt nedaudz vairāk tolerants. Parasti jums tiek dots trīs minūtes, eh, varbūt, teiksim, četras. Eh, tā tad pieļausim šādu runāt, runāšanas laiku. Un pirmais runātājs diskusijās - Giacomo Santini no Itālijas senāta un pēc tam Bogdans Čepičs. La ringrazio Presidente, io rappresento il Senato italiano. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Itālijas senātu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju uh, referentu stāstīto. Uzklausīju savu bijušo kolēģi Kašmenu kungu un uzklausīju, protams, arī komisārs kundzi un redzēju, ka parādījās dažas jaunas idejas uh, par uh, šo tēmu. Jo gadiem ilgi jāsaka, šajā parlamentā ir notikušas tāds diezgan demagoģisks debats. 42. pants pamat tiesību hartā runā par skaidru valodu, bet, diemžēl, uh, īpaši skaidrības ikdienas pielietojumā tomēr nav. Uh, ir tāda lieta, ko mēs saucam par slaveno starp iestāžu uh, dialogu. Uh, komisārs Kundze Es gribētu uzdot jautājumu, kurš iegūst no šīs caurskatāmības, uz kuru mēs it kā aicinām, kuriem individiem tad ir tiesības eh, izmantot un iegūt šīs tiesības izmantot šos dokumentus un kādus citus mērķus varbūt mēs gribētu nosprost. Pirmais mērķis ir administratīvā caurskatāmība ļoti labi, eh, bet ko tas nozīmē? Vai eh, tas ir kāds pakalpojums, ko mēs sniedzam kādam, teiksim, pilsoņiem un pilsoņu pārstāvjiem? un kāds pakalpojums šeit tiek sniegts uh, institūcijām. Manuprāt, tas ir uh, to interesēs nopelnīt uh, pilsoņu uzticību. Un runājot par pilsoņiem, vai mēs varam uzticēties organizācijām, kas pārstāv pilsoņus, tā tad visa šī virzība gaita ļauj visām šīm iesaistītajām pusēm gūt kādu labumu, bet tas veicina arī starp iestāžu dialogu veidošanos. Uh, vai mūsu mērķis ir veicināt pilsoņu iesaistīšanos, lai uh, izveidot šo uh, Eiropas integrācijas un saskaņotības uh, sapni, panākt to, lai tā būtu realitāte un lai pastāvētu perfekta caurskatāvība, bet, lai to panāktu, jūs uh, radat arī uh, šo it kā nepieciešamību iesaistīties no pilsoņu puses un uh, Es eh, gribētu no savas pieredzes, negatīvās eh, pieredzes teikt, un es ceru, ka tas neatkārtosies eh, citiem jauniem parlamenta deputātiem. Parlamentāriešu loma un parlamenta loma ir pārstāvēt pilsoņus. Deputāti ir pilsoņu pārstāvi un Viņiem ir jābūt uzticamām personām, bet bieži vien viņus uzskata par tādiem kā augstāk stāvošiem attiecībā uz pilsoņiem. Un deputātiem iespējams ir tāda pieeja, kāda nav iespējama atsevišķiem individiem. Ir cilvēki, kas baidās, ka tādā veidā varētu būt kropļots šis piekļuvs princips. Jo, ko, piemēram, var liekt eh, pilsoņiem, to nevar liekt eh, parlamenta deputātiem. Un, eh, kā jau es teicu, pastāv šis nostādījums, ka parlamenta deputātiem ir pieeja pat slepeniem dokumentiem, jo viņi ir saņēmuši šo pilsoņu mandātu uzticību, un viņiem vajadzētu spēt darboties arī ar šādiem slepeniem dokumentiem ar atbilstošu rūpību. Tagad es darbojos Nacionālā parlamentā, bet es divus sasaukuma periodus darbojos arī Eiropas parlamentā, un es saņēmu uh, telefonu zvanu no uh, kādas uh, civildienas amatpersonas, kur man tika lūgta informācija par dokumentu, pie kur mēs strādājam. Nē, es atvainojos, es uh, zvanīju civildienas ielēdņiem, lūk šo informāciju, bet kāpēc es gribēju šo informāciju, kāpēc man tā bija nepieciešama? Tas bija gluži tā, it kā es uh, eh, zvanītu FBI un prasītu informāciju par Bin Ladenu, lai iegūtu kaut ko uh, par šo ziņojumu, pie kuras starp citu strādāju. Komisija norādīja, ka daudzas prakses un paradumi ir mainījušies. Es katrā ziņā ceru, ka tās nav izmaiņas tikai uz papīra un vārdos, bet es ceru, ka tās arī būs izmaiņas mūsu ikdienas dzīvē un saiknēs ar citām institūcijām. Un pirmām kārtām uh, starp uh, Eiropas parlamenta deputātiem un institūcijām, bet tas attiec uz visiem līmeņiem, sākot no komisāra līdz civildienas ierēģiem. Mēs šeit runājam par piekļuvi dokumentiem, piekļuvi informācijai uh, deputātiem, un deputāts nekad neuzdot jautājumu, tāpēc, ka viņam vienkārši gribas zināt. Deputāts uh, vai civildienas ierēdnis vienmēr prasīs informāciju, tāpēc, ka viņam ir pienākums atrast šo informāciju pilsoņu vārdā. Ja Eiropas parlaments nesaņem informāciju, ko konkrētais deputāts ir prasījis un nevar gūt šo piekļuvi dokumentiem, ja uh, šis uh, deputāts netiek uzskatīts par pietiekam drošu, lai viņam dotu piekļuvi, tad uh, mēs nevaram nodrošināt šo informācijas plūsmu pilsoņu labā. Domāju, ka šodien mums ir jāizstrādā kaut kādas jaunas uh, Uh, vadlīnijas ne tikai šai caurskatāmībai, bet arī, lai būtu lielāka efektivitāte visās šīs attiecībās, un trīs priekšlikumi. Mums ir nepieciešams koordinēt uh, metodoloģiju piekļuvē dokumentiem, nepieciešams kopīgas vadlīnijas, uh, kā jau Kašman kungs norādīja. Viņš teica, ka šīs saiknes nav nodefinētas, tā tad ir nepieciešams vadlīnijas piekļuvēji dažādu veidu dokumentiem, bet ir nepieciešams arī kopīgas vadlīnijas piekļuvēji dažādu institūciju dokumentiem, jo, piemēram, grūti iedomāties, kā, piemēram, ir padomēji un parlamentam ir atsevišķas atšķirīgas piekļuvas metodoloģijas komisijas dokumentiem. Mums ir nepieciešami dažādiem administratīviem līmeņiem, piemēram, arī reģionālām struktūrām un vietējām padomēm. Tāpat nepieciešams izveidot darba grupas, kas varētu organizēt šo informācijas uh, izplatīšanu. Nepieciešams uh, pātrināt arī attiecīgās procedūras, lai tiktu nodrošināts, ka informācija uh, sasniedz pilsoņus. Es domāju, mums vajadzētu pārtraukt šo utopiju, komisārs kundze. Šorīt mēs runājam par to, cik grūti reizēm ir piekļūt dokumentiem. Un e, tas reizēm ir ārkārtīgi muļķīgi sarežģīti piekļūt vienkāršam dokumentam, un tas savukārt rada lielu šaubas un neusticību pilsoņu prātos, un tieši to mēs nevēlamies. E, paldies. E, manai tolerancei tomēr ir robežas arī attiecībā uz runas laiku. Nākošais ir Čepičkungs, un pēc tam Pelavas kundze no Čehijas senāta. Tātad Čepičkungs ir no Slovenijas parlamentārās asamblējas. Pa za besedo, spoštovani Lielas paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Priekšsādātāja kungs, kodātie kolēģi. Es pats un arī Slovenijas Republika augstu vērtējumu komisijas vēlmi mainīt šo direktīvu. Mēs vēlamies, lai aptvērums būtu ļoti plašs šai direktīvai un vēlamies nodrošināt piekļuvi visiem dokumentiem iestāžu ietvaros. Prostīgā dostopa, nikakor pa ne zaužīt. Mums jāpārliecinās, ka ir piekļuvēji jāuzlabojas, bet nedrīkst nekādā mērā samazināties šis regulas aptvērums. Un tāpēc atzinīgi vērtējam komisijas iecers, kas saka, ka visu izņēmumu gadījumā regulējumi ir jāparedz vienā konkrētā tiesību aktā bet mēs gribētu uzsvērt, ka tomēr jāizturas piesardzīgi, īpaši tad, kad runājam par arhīviem un 1049. regulu, jo jāpārliecinās, ka lēmumu transponēšana nenoved pie nekonsekvences attiecību definējumā starp abām minētajām regulām. Problēma ir tāda, ka aptvērumi šobrīd ir atšķirīgi Orhus eh, regulā un 1049. regulā, jāsaka, tie nebūtu, nav atbilstīgi. Slovenija ir īpašs viedoklis par šiem lēmumiem. Un jāsaka, mums piekrīt vairākas dalību valstis. Turklāt Slovenija domā Tieši tāpat kā tās dalībvalstis, kas uzsvērušas, ka definīcijām šeit ir īpaši liela nozīme. Mēs vēlētos visu šos izņēmumus apkopot vienā pantā un varbūt paredzēt iespēju izveidot jaunas publiski pieejamu dokumentu kategorijas. Turklāt gribētu aktīvi paplašināt aptvērumu un nodrošināt lielāku piekļuvu dokumentiem. ir vairāk neskaidri jautājumi attiecībā uz šiem lēmumiem. Nu, piemēram, tad, kad iestāde saņem paskaidrojumu, bet joprojām uzskata, ka pieprasījums nav bijis pietiekams, tad tādā gadījumā iestāde var noraidīt piekļuvu dokumentiem. Vai tādā gadījumā pieprasījuma iesniedzējiem ir iespēja pieprasīt kompensāciju par šādu, nu, atteikumu? Slovēnija, runājot par komisijas priekšlikumu nodrošināt publisku pieeju dokumentiem, atzinīgi vērtē šos centienus, bet jāsaka, ka pirmais 12. pānta punkts būtu jāsaglabā, jo tur teikts, ka iestāžu motivācija sniegt tieši piekļuvi lielāk, pēc iespējas lielākam dokumentu skaitam ir jāizteno, bet tāpat laikā mērķis aptverumu paplašanāšanai nozīmē, ka samazināsies administratīvais sloks iestādēm. Turklāt vajadzētu precizēt nepieciešamību aizsargāt juridiskās personas jo termins juridiskā drošība bieži vien ir saistīta tieši ar fiziskām personām, nevis juridiskām personām. Augstu vērtējumu komisijas centienus apkopot visu regulējumu par piekļuvu dokumentiem vienā tiesību aktā. Un tomēr mēs piekrītam tām valstīm, kas uzskata, ka jāsaka izņēmuma sadaļa šorīt ļoti neskaidri noformulēta. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad došu vārdu savam kolēģinam Repēlovs kundzei no Čehijas senāta. Pēc tam sekos Lords Bauns no Lielbritānijas. Tātad vispirms lūdzu manai kolēģei vārds. Dāmas un kungi, gribētu pateikties jums par šīm debatēm un gribētu jums likt priekšā Čehijas senāta viedokli attiecībā uz priekšlikumu par regulas pārskatīšanu attiecībā uz publisko piekļuvu dokumentiem. Mēs Čehijas senātā apspriedām šo dokumentu pagājušā gada 30. oktobrī un pieņēmām rezolūciju, kurā senāts atzinīgi vērtē komisijas centienus veicināt pārskatāmību Eiropas iestādēs, bet vienlaicīgi, tāpat kā Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti, arī Čehijas senāts uzskata, ka šis priekšlikums ir solis atpakaļ atsevišķu principu īstenošanā, jo tas nestiprinās leģitimitāti Eiropas administrācijai un nepalielinās atskaitīšu e, atbildības uzņemšanos. Senāts uzskatīja, ka dokumenta definīcija, kas tad tas ir dokuments, ir izstrādāts priekšlikumā, bet nav pietiekami plašs un tāpēc nenodrošinās atbilstīgu pieeju dokumentiem, jo piekļuvu dokumentiem, izmantojot šo definīciju, samazinātos, tā neuzlabotos salīdzinot ar pašreizējiem tiesību aktiem. Čehijas senāts ar nožēlu uzskata, ka šis dokuments nepalielina arī reģistru pārskatāmību atsevišķās konkrētās iestādēs un to, ka savstarpējās saiknes. Mūsu rezolūciju nosūtījām Eiropas komisijai. Komisija uz to arī reaģēja 8. janvārī, nosūtot atbildi, un komisija aizstāvēja savas definīcijas, apgalvojot, ka mērķis nav samazināt pieejamo dokumentu skaitu vai dokumentu tipu skaitu, bet ir paredzēts skaidri noteikt, ka dokuments kļūst par dokumentu tajā brīdī, kad tas ir finalizēts, kad autors to ir pabeidzis un kad tas ir nosūtīts ārējiem saņēmējiem. Uh, Komisija informēja senātu, ka, tās, ka tā cenšas, tā grasās izveidot grup, darba grupu un kopēju portālu e, piekļuvēju, kopīgai piekļuvēju reģistram. Tāpēc mēs gribētu pateikties komisijai par šo dialogu un sazināšanos ar nacionālajiem parlamentiem. Un es domāju, ka šis priekšlikums tiks pieņems tādā formā, kas beigu beigās tiešām stiprinās uzticēšanos no sabiedrības puses Eiropas iestādēm. Paldies! Un tālāk Lords Bons, pēc tam sekos Mauricio Turko no Itālijas. Bons, kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies, priekšsādātāji! Gribētu pateikties jūsu komitejai un arī Čehijas prezidentūrai par šīs sanāksmes organizēšanu. Domāju, ka tas īpaši labi no Lordu palātas likumdošanas komitejas, jo mēs šādu veidu regulējumu ierosinājām un arī izskatījām, izvērtējām. Pārskatāmība ir ne tik vien svarīgākais elements Eiropas pilsoņu iesaistīšanā darbībā, bet jāsaka, tā ir nozīme arī valdības saukšanai pie kārtības un domāju, ka visiem parlamentu deputātiem vajadzētu atbalstīt Kašmena kunga vēlmi nodrošināt pārskatāmību, piemēram, padomas darbībā. Un tomēr jāsaka, ir jāpieņem ļoti sarežģīti un grūti lēmumi par to, kā nodrošināt šo līdzsvaru starp uh, dokumentu pieejamību un, piemēram, pri, individu privātajām tiesībām, kā arī saziņo ar valdību informācijas procesu ietvaros. Manuprāt, nevar būt šaubu, ka režīms, kas neļāva privāti disk aizliegtu privātas diskusijas un paredzētu, ka visa veida domas ir jā, jānodod tālāk publikai, traucētu politiskajām partijām un tas nevarētu arī ekspertiem, tie nevarētu dot godīgas padomus un rezultātā jāsaka, ka viss nonāk tikai pie tādiem neskaidrākiem, miglēnākiem formulējumiem un rezultātā tādā gadījumā šāda padoma vispār netiktu protokolēti. Nu, es varētu šeit turpināt uh, uzstāties Nacionālo parlamentu pārbaudas funkcijas perspektīvā. Izmantojot savas komitejas eh, pieredzi, var jums pastāstīt, ka nesen apskatījām ziņojumu, kur eh, runājam par Eiropas tiesību aktiem. Nu, rezultātā var teikt, ka šis process bija salīdzinoši atklāts tiem, kas vēlējās sekot šim procesam un konkrētajam diskusiju tematam. Mēs konstatējām, ka ir ārkārtīgi svarīgi pielikt punktu šim mītam, ka komisijas iniciatīvas tiesības uh, ir kaut kāda veida spēks, un ka tas ir spēks, kas uh, nāk kaut kādā veidā par sliktu. Nē, tas ir spēks, kas ļauj cīnīties ar padomu un panākt līdzsvaru šai darbībā. Uh, Šī dokumenta izvērtēšanas laikā mēs apskatījām arī Nacionālo parlamentu lomu, tad, kad tās uh, sauc pie atbildības valdības. Un jāsaka, ka Parlamentiem vajadzētu būt daudz aktīvākiem tiesību aktu formulēšanā, atsaucoties uz Eiropas komisijas dokumentiem un konsultāciju dokumentiem. Priekšādātāja Brozu iniciatīva, piemēram, ierasties nacionālos parlamentos, mūsuprāt, tādā ziņā ir ļoti veiksmīga. Mēs ceram, ka noslēgumā tā visa rezultātā mēs esam devuši arī tiešu atbildi Eiropas komisijai. Jo mēs tur teicām, ka ir vajadzīgs vienots kodeks, kas nodrošina vairāk informāciju, vairāk dokumentiem, mēs atzīstam, ka ir vajadzīgi arī zinām ierobežojumi piekļuvēt dokumentiem un jāatzīst arī minētās svarīgās intereses, ko es minēju. Ir, piemēram, jāsargī individu, individu tiesības un jāsaglabā tie elementi, kas pastāv pašreizējā regulā eh, šajā saistībā. Ir jāaizsargā arī komerc noslēpumi. Pārskatāmība, dāmas un kungi, ir ļoti nozīmīga, lai sauktu pie atbildības valdību. Un nacionālajiem parlamentiem šeit ir ārkārtīgi liela loma spēlēm. Tiem ir parlamentārās kontrols funkcijas. Un tāpēc svarīgi, lai vērojam uzmanīgi šo līdzsvaru, kas nodrošinās starp pārskatāmību un pārējām likumdošanas procesa interesēm. Varbūt tas nebūs viegli rast šo pareizo līdzsvaru, jo jāsaka, līdzsvars būs dažāds dažādos kontekstos. Un kā piemēru var te jums teikt, piemēram, to, ka valdība aizsargā, e, aizstāvs, piemēram, tiesu priekšā. E, un tāpēc, atsoties komisijas zaļo grāmatu, mēs domājam, ka padomas darba grupu dokumentiem vajadzētu kļūt par dokumentiem pēc tam, kad šie priekšlikumi tiek pieņemti padomē. Es domāju, ka šeit jābūt zināmai atšķirībai starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamenta tiesībām saņemt informāciju pārbaudas nolūkos. Un vēl viens būtu, piemēram, vienkārši individu piekļuvi informācijai. It īpaši tad, ja runājam par dokumentiem, kas tiek šobrīd apspriest, bet tiem tā tad vajadzētu kļūt pirmiem pēc tam, kad priešlikums ir pieņemts. Protams, jābūt arī atšķirībām starp konfidenciāli sniegtiem padomiem un konsultācijām vai starp, eh, piemēram, tiesvedībā iesaistītām pusēm. Nu, jāsaka, tas nav tāds eh, jautājums, kur iespējams absolūts vērtības. Nē, te ir vajadzīga līdzsvarot pieeja. Paldies! Paldies Bonza kungam un tagad došu vārdu Mauricio Turko no Itālijas. Pēc tam uh, ar Kādio de Astehero runos. Grazie, prezidente. Vorrei intanto ringraziare. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es no savas puses tāpat vēlējos pateikties uh, Žerāram Deprē, komitejas priekšsēdētājiem un sekretariātam, ka vispār tika organizēta šī sanāksme. Uh, Es uzmanīgi klausījos eh, Kašmankunga teiktajā, Valstrēms kundas teiktajā, tie patiešām bija ārkārtīgi nozīmīgi aspekti, jo jāņem vērā, ka mm, situācija ir atšķirīga. Pēdējo gadu laikā tā ir mainījusies. Bet, protams, eh, mēs tam visam vēl nevaram pielikt punktu, jo um, mums ir jāsniedz atbildes pilsoņiem un arī parlamentāriešiem. Kolēģis no apvienotās karalistes ļoti pareizi norādījis to, ka, piemēram, Eiropas parlamenta darbībā visi dokumenti, kas tiek pieņemti likumdošanas procesā, ir jānodrošina piekļuva tiem visiem parlamentāriešiem. Diemžēl realitāte ir atšķirīga, pat pirms dažiem mēnešiem tas nebija pats par sevi saprotams fakts. Tieši tādēļ vēlējos pateikties kolēģim no Zviedrijas, jo uh, mēs runājam arī par procedūru Eiropas kopienu tiesā, tur bija par to, ka tika runāts par to, ka arī juridiskos eh, atzinumus vajadzētu publicēt. Un tāds eh, vienkārši deputāts kā es vai arī maza valsts kā Zviedrija, protams, šeit svaru kaus nav vienlīdzīgi. Un mēs arī vērsāmies pie padoms juridiskā dienesta. Viņi uzskatīja, ka ir jābūt ierobežojumiem, proti, cik plašas ir parlamentāriešu tiesības iepazīties ar komisijas dokumentiem bez ierobežojumiem. Uh, 13 tiesneši Eiropas kopienu tiesā vienbalsīgi e, vērsās pret to, bet e, es būtu sagaidījis, ka padomas un e, komisijas juridiskie dienesti kaut kādā veidā reaģētu uz šo spriedumu. Jo uh, patiešām mēs eh, cerējām panākt uzlabojumus šajā regulējumā. Tagad uh, regula 1049 par piekļuvu dokumentiem, tā jāsaskaņo ar pāriem regulām un tajā pašā laikā tā ir jāgroza. Jāņem vērā, kādā veidā šī regula gadu laikā tika interpretēta. Eh, dažas jomas pēdējā laikā uh, varbūt vairs nav tik būtiskas, jāņem vērā uh, aktualitātes pēdējā laika notikumi, ka kas pieprasa pilnīgā to, lai tiktu grozīt šī regula. Solan, Solanas kungs. E, arī runāja, ka daudz dokumenti ir bijuši ļoti konfidenciāli, viņš tādā slepenā veidā arī mainīs eh, biroja atrašanās vietu, bet, eh, protams, ka visiem ministriem ir jābūt iepazīstinātiem ar Solāns kungu iniciatīvām. Tā tad, ja kaut kas notiek, ja Solāns kungs izdod kādas prasības, tam nevajadzētu būt nekādam noslēpumam, eh, un tam ir jāatspoguļojas regulā. Tātad viss, kas tiek diskutēts Eiropas parlamentā, viss, par ko apspriež Solāns kunga darbu birojā, eh, tam ir jābūt pieejamai, pieejamam arī sabiedrībai. Tas nav nekāds noslēpums un eh, tā ir daļa no demokrātiskās kontrolas. Protams, eh, ir jābūt iespēja iepazīties arī ar izlūkdienas dokumentiem, bet komisija neko nav darījusi. Varbūt mēs varam palūkt, lai mūs iepazīstina ar šiem dokumentiem, ja mums piekļūtiek liekta. Piemēram, bieži vien institūcijām pat uh, ir jāatvainojas, ka tās ir uzdrošinājušās uh, palūgt piekļuvu kādiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka Kašman kungs ir bijis tāds kā sarksuns Eiropas parlamenta paspārnē pēdējo gadu laikā, un pateicoties viņam, mēs esam pie, nodrošinājuši piekļuvu daudziem dokumentiem, kas bez viņa palīdzības vispār nebūtu bijis iespējams. Ja mēs pieprasām informāciju, tad tā mums arī ir jāsniedz. Uh, Mēs neesam tādā pašā situācijā kā ASV. Varbūt, ka regulā varētu ievietot eh, jaunu klauzulu, ka, piemēram, ja institūcijas kavējas sniegt ieskat šajos dokumentos, tad ir jāparedz arī konkrētas sankcijas. Un eh, dokumenti, šim vārdam ir jātiec uz pilnīgi visiem dokumentiem, kas tiek pieņemti Eiropas Savienības gaitiņos, nevis tikai uz likumdošanas dokumentiem. Jāpadomā arī par komitoloģijas procedūru. Un e, ļoti daudz cilvēku vispār nezina, kas šeit norisinās, neko nezina par uh, līgumiem pirmajā lasījumā, par uh, to, kādas vienošanās tiek noslēgts trialogā. Mums ir jābūt daudz atklātākiem. Protams, vajadzētu arī šajā līmenī varbūt būt mazāk, da, mazākai daudzvalodībai. Un, uh, vajadzētu arī tiem, kas strādā institūcijās, būt augstākam piekļuvs līmenim šiem dokumentiem. Un šajā mūsu sasaukuma pēdējā pusgadā komisijas aktivitātes eh, tiek publiskotas, tas ir ļoti apsveicam, ka arī komisārs kundze teica, ka viņas saraksti ir atrodam tīmekļa vietnē, bet iespējams eh, es nemāku tik labi apieties ar datoru, jo es nevarēju atrast šo informāciju. Protams, jāparedz arī uh, kādas atkāpes, izņēmumi, ir uh, legālie atzinumi, juridiski atzinumi, kam ir jābūt konfidenciāliem, jāpadomā arī par dalību valstu veto tiesībām, proti dalību valstīm bija tiesības uzlikt veto konkrēti dokumentu publiskošanai, bet vajadzētu šīs tiesības atcelt, um, bieži vien tika noslēpumā turēti, turēt gan uh, dalību valstu līmenī pieņemtā likumdošana, gan arī Eiropas Savienības īstenotā likumdošana. Lūdzu, nākamais runātājs. Uh, Protams, eh, arī jāatspoguļo Nacionālo delegāciju darbību padomē, to nedrīkstētu turēt noslēpumā tītu. Vienīgā prasība, ko mēs vēlētos paust prezidentūrai, ir tāda, eh, ka mēs vēlētos zināt, kādas ir Nacionālo delegāciju pozīcijas padomē. Mēs nevēlētos atkal vērsties Eiropas kopienu tiesā, lai mums pienākošās tiesības tiktu izpildītas. Lielas paldies! Paldies! Mauricio Turko nu pat izteicās no Itālijas senāta un tagad ar Kādio de Sfēra no Spānijas senāta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka arī iestādēm ir jārada visi Mm, nepieciešamie priekšnosacījumi, lai parūpētos par to, ka sabiedrībā viss ir vienlīdzīgi un visiem ir jābūt nodrošinātai piekļuvēji dokumentiem, visas barjeras ir jāiznīcina. Tas uh, ir minēts arī Spānijas konstitūcijā, kas tika pieņemta 78. gadā. Es domāju, to pašu jūs atradīsiet gan uh, Vācijas, gan Itālijas konstitūcijā. Protams, mēs varētu teikt, ka tas ir tāds utopisks mērķis, ko nevar sasniegt, bet paturēsim prātā, uh, uz kādā fona, kādās dekorācijās norisinās šīs diskusijas. Mēs vēlamies, lai tiktu sasniegta augstāka vienlīdzība. Pilnīgi visiem pilsoņiem ir uh, jāatrodas vienādā statusā un viņiem jā jānodrošina piekļuvu šiem dokumentiem. Šķiet, mēs ļoti daudz runājam par dažādiem izvērtējumiem. Es uzmanīgi klausījos Kašman kunga teiktajā, arī tajā, ko a, bilda valstējums kundze. Viņi izteicās ļoti kaismīgi, es dzirdēju emocijas viņa runās. Un tas ir ļoti labi, jo šķiet, ka viņi patiesi ir ieinteresēti uzlabot piekļuvu dokumentiem, uzlabot arī informācijas sniegšanu. Ja mēs runājam par septiņu gadu cikla izvērtējumu, mani nedaudz samulsināja tas, ka uh, interešu pārstāv tātad lobbyisti bija ārkārtīgi ieinteresēti tajā un uzņēmumu, bet kādēļ pilsoņi nevēlas, uh, lai viņiem tik nodrošināt piekļūt dokumentiem, kādēļ viņi neizrāda tādu interesi. Kašmena kungs, man šķiet, ka Dons Kihots dažreiz ir tikai tāda teorētiska figūra, bet dzīvē mēs sastopamies ar Sančo Pansu, nu jā, es pats arī vairāk iztos pēc Sančo Pansas, nevis pēc Dona Kihota, Un jā, mēs varam runāt par Donu Kihotu, bet realitātē viss izskatās daudz atšķirīgāk. Jāpadomā par to, kā šie dokumenti pēc tam tiek īstenot, jo tie jau tikai nepaliek uz papīra. Ja likumdošana netiek attiecīgi īstenota, tad tas ir tikai kaut kā, tas ir, paliek tikai kaut kāds gaisa pīlis, un mēs to varam uzskatīt par skaistu literatūru, kas paliek tikai uz papīra. Bet, diemžēl, dzīvē tas netiek īstenots. Mēs runājam arī par to, ka vajadzētu pilsoņus izglītot, viņiem ir jābūt uh, informētiem par savām saistībām un tiesībām. Par to mēs runājam tieši vakardien. Pilsoņi ir brīvi, viņi ir vienlīdzīgi, bet ja viņiem netiek sniegta informācija par to, kas norisinās, uh, kā tiek pieņemta likumdošana, tad mēs tikai atkal šeit iesaistamies tukšā retorikā un teoretizējam. Uh, Tieši tādēļ vajadzētu garantēt uh, to, lai arī iestādes būtu ieinteresētas informēt cilvēks, lai viņi tiktu informēti arī par Eiropas Savienības pilsonības priekšrocībām. Mums vajadzētu darīt to, ko mēs paši sprediķojam savās valstīs. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Otrs jautājums, kam vēlējos pieskarties. parlamenta deputāti var piekļūt tādiem dokumentiem, kam nevar piekļūt parastie mirstīgie. Kolēģis, kas sēž pa kreisi no manis, jau to minēja. Izskatās, eh, ka arī politisko partiju eh, spīkeri tiekas ar valdības pārstāvjiem, viņi var eh, iepazīties ar tādiem dokumentiem, ar ko nevar iepazīties parastie vienkāršie cilvēki, pilsoņi. Tā tad eh, citi atrodas tādā privileģētākā stāvoklī nekā pārējie. Protams, ka šajos dokumentos varētu būt informācija par teroristiem, par citiem individiem, un, protams, deputāti nevēlētos šo informāciju sniegt pilnīgi visiem, bet Mums jāpadomā par to, kā izglītot pilsoņus par viņu pienākumiem un arī tiesībām. Ja mēs runājam par pamatiesībām, piemēram, viena no pamatiesībām ir piekļuva informācijai, bet pamatiesības ir arī datu aizsardzība, komerc noslēpuma glabāšana, tirzniecības noslēpuma un tā tālāk. Un ja šeit it kā saduras divas pamatiesības, tad vajadzētu identificēt, kura intereses ir būtiskāks, tātad kura no šīm pamatiesībām konkrētajā brīdī ir jāizsargā spēcīgāk. Tieši tādēļ ir eh, jāgarantē līdzsvars starp šīm pamatiesībām. Mums, protams, vajadzētu pamatoties uz gūtajām mācībām un pieredzi, nevis tikai uz teoriju. Es vēlējos pateikties priekšsēdētāju kungam par viņu pacietību, bet eh, vajadzētu paturēt prātā to, ko vēlējās sasniegt Dons Kīhets, bet vajadzētu arī padomāt, ko ikdienas dzīvē realitātē darītu Sančo Pansa. Ja mēs nedomāsim tādā veidā, mēs eh, sastapsimies ar divu standārtu, divām mērauklām, piemēram, gan eh, nacionālo mērauklu, gan uh, Savienības institūciju mērauklu. Paldies! Paldies! Grabovska uh, Genovēva tagad uzstāsies, viņa pārstāv Eiropas parlamentu. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Sākumā vēlējos pateikties Čehijas prezidentūrai un komisijai par pasākumu organizēšanu. Vēlējos uh, pateikties Deprēkungam, komitejas priekšsēdētājiem par to, uh, ka viņš ir organizējis šo sanāksmi. Protams, nevienam nav noslēpums, par ko mēs šodien apspriežamies. Mēs ar to dalību valstu parlamentos un arī Eiropas parlamentā sastapamies eh, no dienas dienā. Protams, tiek runāts par to, ka sabiedrībai jānodrošina piekļuvušiem eh, dokumentiem, par to esam runājuši jau kādu laiku. Pirmais jautājums, ko vēlējos uzdot - piekļuve informācijai, vai tas ir tas pats, kas piekļuve dokumentiem? Tātad, vai uh, mēs varam likt vienādības zīmes starp šiem abiem jēdzieniem? Šķiet, mēs runājam par daudz plašāku tematu, nevien par piekļuvu dokumentiem, un par to noteikti vajadzētu padomāt, paturēsim to prātā. Otrām kārtām - piekļuve dokumentiem it sevišķi piekļuvu, kas tiek garantēta dalību valstu parlamentāriešiem. Mums vajadzētu domāt par daudz plašāku jēdzienu izmantošanu, plašāku interpretāciju tad, kad spēkā stāsies Lisabons līgums. Tur ir runāts par nacionālo parlamentu pozīciju pret atsevišķiem dokumentiem, ko ir sagatavojusi Eiropas komisija. Es domāju, ka Lisabonas uh, līgums uh, nostādīs mūs jaunā pozīcijā. Protams, nevajadzētu šo piekļuvu aprobežot tikai uz Nacionālo parlamentu deputātiem. Protams, ir arī zināmas saistības, ja tiek runāts par konfidenciāliem dokumentiem, par būtiskiem dokumentiem, jo visiem dokumentiem jau nav vienāds svars, uh, kādi ir tie dokumenti, ko pieņem parlaments, padomu un komisija. Tāpat vēlējušos uzmanību pievērst vēl kādam punktam proti Informācijas sniegšana pilsoņiem tikai pirms dažām dienām es noslēdzu darbu pie ziņojuma. Par pilsonis, par uh, informācijas nozīmīgumu pilsoniskajā sabiedrībā. Šķiet šeit vēl joprojām pastāv milzu barjeras par to, kā norisinās saziņas starp institūcijām un pilsoņiem, kā tiek sniegt informācija pilsoņiem. Domāju, Eiropas parlamentam kaut kas ir jādara lietas labā, un arī dalību valstu parlamentiem ir uh, jāsniedz palīdzīga roka. Visiem ir jāsadarbojas, lai varētu garantēt to, ka informācija varētu iet pāri šīm barjerām un sasniegt pilsoņu ausus. Nevien e, tā informācija, kas tiek apgrozīta Eiropas parlamentā, bet arī dalībvalsts parlamentos. Man šķiet, šeit mums vajadzētu veikt patiešām e, nozīmīgu uzdevumu. Un vēl, ko es vēlēšu teikt Eiropas komisijai, ir jāizmanto pašas modernākās tehnoloģijas, lai pilsoņi varētu vienkārši piekļūt e, šiem portāliem, tīmekļa vietnēm un saņemt visu informāciju, ko vēlas. Domāju, tādā veidā neviens nevarētu mūs uh, kritizēt par to, ka mēs pilsoņiem liedzam piekļuvu šai informācijai. Paldies, liels paldies, turpin priekšsēdētājs. Es vēlējos atgādināt, ka katram runātājam tiks dotas tikai trīs minūtes. Tagad došu vārdu Terezai Morisai, Seranto no Portugāles asamblēs. you. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh... Eh, Lielas paldies priekšsēdētājai. Gribēju teikt paldies par iespēju līdzdarboties debatēs. Godātie kolēģi, gribēju uzdot divus jautājumus. Tie saistīti ar tiesībām piekļūt dokumentiem. 16. apsvērums. Tur skaidri un gaiši tiek pieminēts fakts, ka pašreizējā regula nemazina tiesības piekļūt dokumentiem, izņemot gadījumus, ka tiek īstenota izmeklēšana. Un jāsaka, tas nāk par labu tieši pilsoņiem, indivīdiem. Vienalga, vai tie būtu dalību valstu pilsoņi vai cilvēki, kas uzturs dalību valstīs. Un jautājums, ko gribēju uzdot, Nacauts uz to jau bija pieminēta, tad par to, ka parlamentam vajadzētu piekļūt dokumentiem izmeklēšanas gadījumā. Tas gribēju pieminēt, ka ir vēl viena kategorija, pilsoņu kategorija, un tie ir žurnālisti. Šis jautājums, manuprāt, attiec uz visām valstīm. Ir skaidrs, ka žurnālisti savas darba profesijas ietvaros, savu atbildības ietvaros, eh, ir tiesīgi, viņiem ir tiesības tikt informētiem un piekļūt dokumentācijām. Viņi vēlas, lai viņu privileģijas būtu lielākas nekā pārējiem individiem un pilsoņiem. Un tāpēc jautājums, ko gribu uzdot, ir šāds. Vai viņus var uzskatīt par vienu no grupām, kas gūst priekšrocības vienalga vai kā individu vai kā kolektīva grupa? Uh, attiecībā uz piekļūt dokumentiem. Portugāli jau ir transponējuši šo direktīvu pirms kādu laiku. Tātad šo direktīvu, kas pastāvēja pirms 2003. gada, un tur tika runāts par dokumentu izman, lietošanu, ja runājam par Eiropas iestādēm, tad var iespējams, tad, kad tik ies, jau ir iesniegts pieprasījums, ja nav vajadzīgs pamatojums, vai tādā gadījumā ir iespējams ka pilsonis un indivīds atkārtot izmantot šos dokumentus citiem mērķiem nekā sākotnē pieprasījumā norādīts. Paldies! Paldies, paldies par jautājumiem, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam no Zviedrijas parlamenta, Morganam Johansonam. Pēc tam būs Marko Kapāto no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu Morgans Johansens, strādāju Zviedrijas parlamentā konstitucionālo lietu komitejā pirms deviņiem gadiem. Es darbojos kā valsts sekretārs, biju tieslietu ministrs, un toreiz bijām iesaistīti sarunās par sākotnējo regulu par piekļuvu dokumentiem. Nu, Zviedrijas prezidentūras laikā tas arī tika pieņemts 2001. gadā. Mēs domājam, ka 2001. gadā pieņemtie lēmumi, mūsuprāt, bija pavērsiens eh, Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. Komisija tikmēr ir veikusi pārskatīšanu un nākus klajā ar priekšlikumu par izmaiņām. Un, protams, ka priekšlikumā ir minēts izmaiņas, kas ir pozitīvas, labi pamatots un kas uzlabo pārskatāmību. Un tomēr kopējais iespējas, kas rodas lāsot priekšlikumu, uh, ir tāds, ka tas tomēr par soli atpakaļ vairākos svarīgos aspektos. Un ir trīs šādi aspekti, kur ir tātad regress, neiedzinoties tālāk detaļās. Pirmām kārtām definīcija par to, kas ir publisks dokuments. Tā ir sašaurināta. Tagad tie par dokumentiem tiek uzskatīti mazāk, šaurāks dokumentu klāsts. Otrakārt, atsevišķu kategoriju, dokumentu kategoriju pieņemšana, tas tiek paplašināta. Tātad mazāk dokumenti tiks iekļauti šajā uh, Eh, aptverē, aptvērumā. Tālāk, pieprasījums pēc dokumentiem var tikt noraidīts, piemēram, pamatojoties personas datu aizsardzības principiem, un arī tas novadīs pie mazākas pārskatāmības. Tik arī, nu, tas tika arī norādīts. To norādīja arī ombuds Diemandors, ka vajadzētu šādā, ka šādā gadījumā rodas problēma par e Eiropas Savienības e, saistībām vēlme nodrošināt lielāku pārskatāmību. Mums Zviedrijā ir vispārēja sapratne par to, ka regula šajos gados ir darbojusies atbilstīgi. Un varbūt nevajag labot to, kas nav salūzis, bet ja vēlamies īstenot izmaiņas, tad tāds drīkst tikt īstenos tikai tad, ja tās ir vērsts uz lielāku pārskatāmību, nevis uz tās samazināšanu. Un tomēr tā viņš šķiet, ka pēc eh, Valstrēmas kundas prezentācijas, eh, kurā viņa gan aizstāvēja priekšlikumu, es tomēr šķiet beigās dzirdēju, ka ka šajos aspektos, minētajos aspektos, tomēr notiks pārmaiņas. Un es domāju, ka uh, nu, varbūt būs tāda konstruktīvs rezultāts. Ceru, ka varbūt jūs varēsiet nonākt pie kopējas pozīcijas ar parlamentu minētajos jautājumos un tādas risinājumi, kas būtu apmierinoši arī ombūdam. Paldies Kašmen kungam, viņš pirms desmit gadiem jau strādāja pie šī jautājuma un cerams, ka viņš turpinās šos jautājumus eh, risināt un eh, arī varēs tos atrisināt. Tas ir svarīgi arī tādā plašākā perspektīvā. Eiropas Savienībai šobrīd ir leģitimitātes problēmas. Mūsu pilsoņi nejūtas īpaši pietuvināti. Eiropas Savienībai pēc pāris mēnešiem būs vēlēšanas, Eiropas parlamenta vēlēšanas, un lūk, pastāv problēma, ka iedzīvotāji nebūs gan aktīvi. Tikai 40% eh, balsošot Zviedrijā, tā liecina sabiedriskā aptauja, kas tika nesen īstenota. Uh, Um, pie mums. Un tāpēc mums jādara viss iespējamais, lai mazinātu šo plaisu starp Eiropas pilsoņiem no vienas puses un Eiropas Savienību, no otras puses vairāk pārskatāmības, atklātība ir tas, kā varam to panākt. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu Marko Kapāto no Eiropas parlamenta, un pēc tam būs Sašīkungs no Somijas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! tikai gribēju uzsvert vienu jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks. Tas ir šāds. Ja piekļuva dokumentiem tiek uzskatīta par pakalpojumu, ko mēs sniedzam pilsoņiem, tad tādā gadījumā, ja mēs runājam par ties, juridiskiem pr procesiem un lēmumu pieņemšanas procesiem, kas ir juridiski saistoši, tad mēs pārējiem no pakalpojuma pie pienākuma, un tas kļūst par absolūtu pienākumu. Un tātad šis te publicēšanas pienākums veido neatņēmumu demokrātiskās leģitimitātes daļu lēmumu pieņemšanas procesā. Tātad informācija un dokumenti viss nav vienkārši informācija un dokumenti, bet gan tas jau ieņem tādu, iegūst tādu plašāku jēgu, procesa jēgu. Uh, Un tas nozīmē, ka šiem dokumentiem ir jābūt publiskiem, tie ir jāpadara publiski. Ja mēs skatāmies uz komisijas priekšlikumu, tad, manuprāt, ir jāspēr vēl solis uz priekšu, lai pilnībā risinātu sekas, kas nākušas kā rezultāts Turko lietai. Jo jāsaka, šobrīd padomu šķiet šo spriedumu un tajā izteiktās rekomendācijas nav ņēmus vērā. Uh, Tad, kad runāts, piemēram, par nacionālo delegāciju atzinumu publicēšanu, vārdi joprojām tiek dzēsti no šiem dokumentiem, netiek atspoguļot, un komisija savā priekšlikumā, ko tā sagatavoja pirms turko sprieduma, eh, to darīja, tātad neņemot šīs rekomendācijas vērā. Un es domāju, ka to vajadzētu pārsvērt, tātad vajadzētu vēl vienreiz visus jautājumus izspriest, jo 252. līguma pantā tas ir ļoti skaidri un gaiši pateikts. Ja runājam par to, kādā veidā informācija tiek padarīta pieejama, tad komisijai taisnība ļoti daudz ko vēl var darīt, arī bez dažādiem juridiskām pārmaiņām. Arī mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, pagājušajā nedēļā pieņēmām ziņojumu, es pats biju referents, kurā mēs apņēmāmies publicēt deputātu reģistru, tātad viņu klātbūtni balsojuma laikā plenārsēdēs. sēdēs un tam līdzīgi. Tātad tas būs publiski pieejams no eh, turpmāk. Bet jāsaka, reizēm tiešām tiesība akts var būt tomēr liederīgs, lai novērstu šķēršļus. Un varbūt tāpēc mums vajadzētu radīt šādu saistošu pienākumu publicēt informāciju. Jo tādā gadījumā administrācija nevarēs slēpties aiz parlamenta vai padomas pleciem. Uh, un izmantot kaut kādu veidu aizbildinājumus, kas saistīti ar tehniskām problēmām un tam līdzīgi. Nē, nedrīkstam par zemu novērtēt tehnoloģisko neutralitāti. Informācija ir jāpadara pieejama dažādos formātos. Nedrīkstam to parīt pieejamu formātos, kas, piemēram, nav lietotājiem draudzīgi, ko nevar izmantot, piemēram, maklie. Un tam līdzīgi ir jādomā par dažādiem formātiem, tā lai šī piekļuve nav atkarīgi, piemēram, no konkrētās lietojuma programmas vai kaut kā tam līdzīgi. Paldies, un tagad došu vārdu sasīkungam no Somijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Somijas eh, parlamentam arī ir zināmas šaubas par šo ierosināto regulu. Ah, mums šķiet, ka eh, sabiedrības pieeja dokumentiem šodien Eiropas Savienībā darbojas tīri labi, kopš caurskatāmības noteikums tika ievies 2001. gadā. Un uh, tiesa ļoti uh, pozitīvi atbalstījusi šo caurskatāmības līniju, un mums vajadzētu respektēt tiesas nolēmums uh, pilnībā. Un gribu teikt, ka Ašman kungs ļoti aktīvi darbojies, raugoties, lai viss ietu pareizajā virzienā. All... Tomēr gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais par dokumenta koncepciju. Es pilnībā nesapratu Valstroms kundzes uztraukumu. Vai jūs varētu skaidrāk aprakstīt, kāda rakstura problēmas eh, eh, komisija un Eiropas Savienības eh, orgāni saskata, atbildot uz pieprasījumiem? Ja ir pieprasījums, jūs sniedzat dokumentu, un ja jūs nedodat, tad jūs sniedzat pamatojumu. Protams, ka ir zinām administratīva nasta, bet es domāju, ka tā vienmēr ir cena par caurskatāmību. Tālāk Par diskusijām par pašreizējo koncepciju. Manuprāt, nav šobrīd tāds vienprātīgs viedoklis, ka ir kādas problēmas ar šo koncepciju. Un tā, piemēram, jūs atsaucāties arī uz Eiropas ombuda ieteikumu par dokumentu reģistrāciju, bet varbūt mēs varētu darīt tā, lai visi dokumenti tiktu reģistrēti. Protams, ka ir iespējams kļūdas, Un, eh, ja kāds dokuments ir eh, izdzēsts, tad to var atkal pieprasīt un saņemt, bet, eh, principā, sastādot dokumentu, to reģistrē, un, manuprāt, sistēma būtu ļoti skaidra. Varbūt jūs varētu skaidrāk norādīt, paskaidrot, kāpēc šī uh, dokumenta koncepcija nav atbilstoša šodien. Otrais jautājums Kašmena kungam. Runājot par uh, dokumentiem, kas tiek izstrādāt dalību valstīs. Tātad, ja šīs dalība valsts darbojas nekā uh, Eiropadoms dalība valstis, Jūs eh, dodat tādā gadījumā veto tiesības dalību valstīm un nesniegt šos dokumentus. Bet Eiropas Savienībā vai tad mums nevajadzētu tiekties uz eh, vienotību? Eh, caurskatāmības noteikumu ieviešanā un ja šīs veto tiesības netiek pieņemtas, tad varbūt mēs tomēr būtu ceļā uz labāku caurskatāmību visā Eiropas Savienībā, katrā dalība valstī, un tā būtu pareizā virzība, manuprāt, nākotnē. Paldies, un nākošais runātājs Montenegro kungs. Un es uh, dodu vārdu viņam divas minūtes, jo mēs uh, šobrīd uh, gaidam. Mēs, mēs gribam dot uh, Vondras kungam iespēju izteikties, jo viņam pēc desmit minūtēm ir jāpamet mūsu sēde. Uh, paldies, uh, uh, priekšsēdētāji! Es arī vēlējos paust savu viedokli par šīm diskusijām. Caurskatāmība eh, pieņemot lēmumus. Protams, eh, tas ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Eiropas eh, kopīgajā celtnē. Tas ir būtiski Eiropas pilsoņiem, par ko mēs esam tik ļoti daudz runājuši pēdējo dienu laikā ir ļoti būtiski, lai arī demokrātija varētu darboties ar pilniem apgriezieniem. Un tas arī ir būtisks aspekts, ko mēs varam garantēt tikai nodrošinot piekļuvu mūsu pilsoņiem visiem dokumentiem, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā. Tikai tad mēs varam runāt par demokrātisku leģitimitāti. Nedrīkst, nevar būt Eiropas Savienības pilsonības, ja pilsoņi nevar kontrolēt to, kā tiek pieņemt politiskie lēmumi. Protams, ir jāievieš arī zināmas robežas. Šādas robežas ir jānovelk, ja tiek, piemēram, apdraudēti dažādi jautājumi, piemēram, konfidenciālas informācijas publiskošana, sabiedrības drošība vai ja tiek runāts par personas datiem. Portugālē mums ir tāda sistēma, ka pilsoņi var piekļūt dokumentiem, kas tiek pieņemti valdībā, dažādiem pārvaldes dokumentiem. Tas tiešām ir darbojies līdz šim ļoti labi. Eiropas parlamentā ir komisija, kas aktīvi sadarbojas ar Libe komiteju Eiropas parlamentā, un informācija tiek sniegta, ja pilsoņi to pieprasa. Mēs arī sniedzam tādu informāciju, ko sniedz citas institūcijas. Ja kādai institūcijai ir šaubas par to, vai dokumentus padarīt atklātus, tad par to tiek pieņemts lēmums. 95% no prasības tiek, no prasībām tiek atbalstītas, līdz ar to atteikumu tiek sniegts ārkārtīgi maz. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir pienācis īstais brīdis, lai mēs varētu izmantot viens un tās pašas mērauklas. Vajadzētu izvairīties no konfliktiem starp eh, dažādām tiesībām, Un šāds konflikts gal galā vajadzētu izskaust. Arī konflikti vai strīdi, kas rodas starp dažādām iestādēm, pilsoņiem un institūcijām, ir jāizskauž. Tas patiešām ir ārkārtīgi nozīmīgi pilsoņiem, lai pilsoņi arī varētu kā eh, līdzvērtīgi partneri piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Ir jābūt arī labākai saiknei starp pilsoņu pārstāvjiem, viņu ievēlētiem pārstāvjiem un pilsoņiem pašiem. Tā ir visu mūsu kopīgā vēlme. Tikai tādā veidā mēs varēsim pārliecināt Eiropas pilsoņus par to, ka Eiropas Savienība ir kas nepieciešams. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Vondras kungam, eh, premjerministra vietniekam, lai viņš viņš varētu atbildēt uz to visu. Oh. Think, for, for paldies! Paldies, ka Ludekam par šo darbu prezidentūras sākumā. Gribu pateikties arī īpaši Margotā Valstromē un Kašman kungam par to, ka esat cītīgi strādājuši of, of... par to, ka esat uh, nopietni analizējuši problēmu. Es domāju, ka mēs visi uh, saprotam, un it īpaši pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, cik uh, svarīgs ir šis jautājums par piekļuvi uh, dokumentiem un arī cik būtiski nodrošināt caurskatāmību, lai varētu uh, labāk informēt uh, un sniegt informāciju cilvēkus. Tas ir svarīgs jautājums politiskajā darba kārtībā. Es domāju, ka e, šie komentāri un jautājumi, piemēram, par turka gadījumu, es domāju, ka tur mēs varētu argumentēt e, e, padome kopš 2008. gada jūlija. Kā to norāda kopienas tiesas nolēmums, ir veikusi nepieciešamos pasākums. Have been, uh, some access Jā, eh, zinām, piekļuva ir tomēr atteikta, tāpēc, ka dažiem dokumentiem ir bijis eh, nedaudz konfidenciāls vai delikāts raksturs. Bet eh, es domāju, pateicoties šīm debatēm, manuprāt, ir nepieciešams tāds kopsavilkums šeit Eiropas parlamentā. Debats droši vien Eiropas parlamentā turpināsies, vēl arī pēc šīs sanāksmes. Eh, parlaments izstrādā ziņojumu, eh, kas eh, tiks apstiprināts Lība komitejā. Cerams, ka šis ziņojums būs gatavs kaut kad februāra vidū un domāju, ka būtu atbilstoši paturēt arī prātā, ka ir jau šobrīd pastāvošs piekļuvas režīms, lai piekļūtu Eiropas parlamenta padoms un tāpat arī Eiropas komisijas dokumentiem. Un, uh, arī to raksturo tādas iespējas, kas ir svarīgas pirmām kārtām. Tā tad ir beznosacījuma tiesība piekļūt dokumentiem pirmām kārtām, otrām kārtām ir ļoti plaša dokumenta definīcija, trešām kārtām pastāv pienākums iestādēm izskatīt, protams, katrā gadījumā individuāli sabiedrības pārstāv pieprasītos dokumentus balstoties uz uh, uh, izvērtējumu, kādu varētu radīt kaitējums konkrētā, kādu kaitējumu varētu radīt konkrētā dokumenta atklāšana. Uh, protams, pastāv arī administīvie un tiesiskie pasākumi pret institūcijām un to lēmumiem atteikt nodrošināt piekļuvi kaut kādiem konkrētiem dokumentiem. Un, ņemot vērā visu manis iepriekš teikto, manuprāt, būtu godīgi norādīt, ka šī regula 1049 ir ļoti svarīgs politisks instruments un tiesību dokuments, kuru mēs nedrīkstētu apdraudēt, jo eh, tas ir labs un tas darbojas. No otras puses, mūsu kopīgais eh, mērķis ir, un tam ir jābūt, eh, konsolidēt šo tiesību kopumu, nodrošinot nepieciešamo līdzsvaru līdzsvaru starp uh, sabiedrības piekļuvas tiesībām no vienas puses un no otras puses, lai aizsargātu arī zināmas uh, publiskās uh, un sabiedriskās intereses no otras puses. Paldies! So, uh, Sasha, and, uh, I... Paldies Vondraskungam! Uh, novēlu jums labu lidojumu, veiksmīgu nolaišanos un nākošais runātājs komisijas priekšsēdētā vietniece Valstroms kundze. Paldies! priekšsādātāji. Paldies par šiem izteikumiem, kādus mēs uzklausījām debatēs. Es gribētu atgriezties pie tā, ko es teicu sākumā, un šķiet, ka jūs piekrītat ar vispārējo regulas 1049 izvērtējumu, ka tā ir diezgan labi darbojusies šo septiņu gadu laikā. Un šī iemesla pēc arī mēs esam izvēlējušies to pārskatīt, izdarīt tehniskus uzlabojumus, lai attēlot un ņemt vērā tehnikas attīstību. Skatīsimies, kā lai to saskaņot ar pēdējā laika tiesas nolāmiem un lai sniegtu arī labāku skaidrību. Domāju, ka šoreiz šīs diskusijas atspoguļo šīs dažkārt pretrunīgās vai kontrastējošās intereses, kādas mums pastāv. Piemēram, no vienas puses ambīcija iekļaut pēc iespējas vairāk, jo šeit mēs runājam par sabiedrības piekļuvi informācijai. Un mēs gribam iekļaut šeit pēc iespējas vairāk. Mēs tik tiešām gribam, lai arī sabiedrība izmantot to, jo līdz šim Un te es, man liekas, varu atbildēt arī jautājumu, ko uzdeva Satīnīkungs, ja nemaldos. Uh, Eh, par to, kāda ir statistika par to, cik lielā mērā sabiedrība izmanto šo informāciju. Gribētu teikt, ka līdz eh, šim vairāk kā 70% eh, pieprasījumu ir nākuši no Eiropas Savienības lietu pārstāvniecībām. Tas nozīmē, ka mazāk kā 30% informācijas piekļuvas pieprasījumi nāk no sabiedrības kā tādas. Un uh, Eh, šķiet, ka pat žurnālisti neizmanto šo iespēju pietiekam plaši, un šis eh, palielinājums, ko mēs redzam, nāk tieši no akadēmiskiem aprindām. Tātad mēs redzam, ka te ir daudz darāmā. Mēs, protams, gribam, lai šīs eh, ietvars būtu pēc iespējas plašāks, bet no otras puses ir jāsniedz arī juridiskā skaidrība, jo dažkārt nav nekāda jēga <clears throat> būt tādiem pārāk vispārīgiem, jo tādā gadījumā mēs nonākam situācijā, Kā jau kāds norādīja, ka mēs nesaņemam informāciju, bet tikai papīrs. Tātad informācija jābūt būtiskai, saulēcīgai, un dažkārt tas nozīmē, ka dažkārt ļoti skaidri ir e, jānorāda, ko cilvēkam vajag, un jo cilvēks ir vispārīgāks, jo nosacītāk institūcija var izvēlēties, ko tā uzskata par dokumentu, un tā šodien arī ir šī problēma, jo šobrīd tas tiek atstāts institūcijas ziņā izlemt. Mēs, piemēram, uzskatām to par dokumentu un kaut ko citu nē. Tātad, jo vispārīgāk jūs e, esat, jo nosacītāk darbojas sistēma. Un, protams, ka tā ir problēma, kas e, ir raksturīga šādam mehānismam. Tātad, jo ir lielāka skaidrība, tad pēc tās arī vajag tiekties. Tāpat arī runāt par atvērtību, atklātību. Tā ir mūsu kopīgā interese nodrošināt lielāku atklātību, caurskatāmību un piekļuvi. Eh, dažkārt tas eh, kontrastē ir pretrunā aizsargāšanai vai privātām interesēm vai kādiem konfidencialitātes apsvērumiem. Vai arī vienkārši, lai dotu tādu iespēju politiskām struktūrām pārdomāt kaut ko strādāt, jo ja kaut kas tiek definēts tādā veidā, uh, Un ja parlamentam, piemēram, netiek dots nekāds laiks un nekāda iespēja to pārdomāt, pie tā strādāt, tad arī tas nekam uh, nedara. Mēs zinām, ka institūcija darbs ir ļoti dinamisks un tieši tāpēc, piemēram, Zviedrijas uh, sistēmā, kur tiek uzskatīta varbūt par vienu no caurskatāmākām, dofune, dokuments tiek def, definēts kā darba dokuments netiek, tātad darba dokuments netiek definēts kā dokuments, un tādā gadījumā tas nav pieejams sabiedrībai. Tātad arī Zviedru sistēmā ir savi izņēmumi, un tas ļauj mūsu sistēmai darboties. Un tāpēc mēs arī uh, meklējam atbilstošu definīciju. Es uh, ļoti kategoriski noraidu šo ideju, ka vajadzīgs mazāk pieejas dokumentiem. Mēs gribam atvērtību, un tas ir bijis arī komisijas darba sākuma punkts. Uh, Eh, protams, tas nenozīmē, ka visam pilnīgi būs piekļuva, būs zināms dokumentu saraksts, eh, bet, eh, kā es teicu, ja mēs paplašinām definīciju par to, kas var piekļūt dokumentiem un nesakam, ka tie ir tikai Eiropas Savienības pilsoņi, jo šobrīd, jāsaka, arī to ir grūti definēt. Cilvēks var pieprasīt informāciju ar datoru starpniecību, un uh, tad nav iespējams identificēt, no kurienes nāk šis cilvēks. Tāpēc ir jāadaptējas, jāpielāgojas jaunajām tehnoloģiskajām uh, uh, tendencēm un situācijai, un ir nepieciešams arī modernizēt likumdošanu no šī viedokļa. Kā jau jūs pareizi norādījāt, es esmu redzējis, ka ļoti daudz interesants veids, kā formulēt, ko mēs gribam sasniegt, tātad, lai mēs nevis noslēgt šo pieeja dokumentiem, bet gluži otrādi, lai radītu atvērtību. Un ja mēs eh, atradīsim šo pareizo formulējumu, tad es domāju, ka šīs debats turpināsies, un mēs redzam, ka jau šīs debats ir devuši ļoti daudz eh, pozitīvu, un es domāju, ka process eh, turpināsies. All as having and or. Dažkārt mēs strīdamies par vārdu un un vai lietošanu, bet arī tas reizēm palīdz gūt skaidrību. Kā es teicu, es ceru, ka šis process turpināsies. Tāpat laikā es eh, dzirdu, ka ir ambīcijas, un es zinu, ka tā ir uh, Mr. Uh, Kašman tāda ļoti spēcīga ambīcija. Uh, Bet mēs nevaram regulā 1049 visu iestrādāt. Mums ir uh, jāsaprot, kam mēs varam izmantot šo konkrēto regulu, un tad papildus uh, šai regulai nāktu viss pārējais darbs. Gribu norādīt, piemēram, reģistri. Jā, mums ir ļoti skaidra reģistru sistēma, un mēs reģistrējam visu komisijā bet uh, tā tas nav Eiropas parlamentā, piemēram, vai citās institūcijās, un tas nozīmē, ka uh, mēs nevaram to vienkārši kaut kā atrisināt. Ir jāpanāk, lai šī saskaņošana tiktu veikta. Un uh, cerams, kādu dienu mēs varēsim veikt harmonizāciju un uh, ka mēs varētu izstrādāt kaut kādu daudz maz vienotu sistēmu. Un to mēs arī daram ar dažādiem nolīgumiem uh, starp iestādēm. Un tieši tāpēc tas arī notiek. Dažos gadījumos, kur daži plas, prasa plašāku tvērumu, Bet, ja likumdošana neietver to visu, tad tam nav nozīmes. Tātad attiecināt to arī uz arhīviem vai uz kādiem citiem reģistriem. Es ceru, ka Lisabonas līgums uzlabos šo situāciju tikai uz labo pusi, jo uh, 10.49 regulā tiks iekļauts visas struktūras un institūcijas. Un uh, tiešām ceru, ka līgums kādien tiks ratificēts, bet jāpaturprātā, ka līguma ratifikācija noteikti mums uh, palīdzēs uh, un paplašinās šo, šo tvērumu regulē. Kapato kungs, es uh, nedomāju, ka tas ir pakalpojums pilsoņiem, tās ir pilsoņu tiesības piekļūt dokumentiem, un jautājums ļoti būtisks, bet praksē tas, protams, nozīmē, un mums ir jābūt pragmatiskiem arī komisijā strādājot. Jā, tas nozīmē, ka uh, šodien Tāpēc, ka ir tik daudz uh, juridisko firmu vai lobbyistu, piemēram, kas var ļoti daudz naudas nopelnīt, sakot, jā, mēs prasīsim komisijai, lai tā izsniedz uh, konkrētu dokumentu par kādu notiekošu izmeklēšanu, tad tas nozīmē, ka mums ir jāsēžas pie šī jautājuma, jāpavada stundas un jāpārbauda tūkstošiem lapas pušu katrā dokumentā. Uh, šī informācija nebūs googlā pieejama, bet mums darbs ir e, jāveic. Jeb arī, piemēram, vārdu, teiksim, personu vārdu izsvītrošana, aizkrāsošana dokumentos. Piemēram, arī šāds darbs. Bet eh, varbūt tāpēc tieši būtu nepieciešama juridiskā skaidrība. Ja, teiksim, lieta ir procesā, tad informācija netiek sniegta, ja šāds nosacījums tika noteikts. Eh, kad lieta ir beigusies, tad, protams, piekļuva būtu nodrošināta. Bet mums tā ir milzīga starpība, jo mēs varētu izmantot eh, resursus, lai aktīvi strādātu, nevis lai šķiestu nodokļu maksātāju naudu. Gal, gal rezultāts nenozīmē, ka ir mazāk piekļuva dokumentiem. Gal rezultāts būs tieši tāds pats. Un, uh, tieši šādā veidā šī sistēma līdz šim ir darbojusies. Tātad tie ir daži vērojumi un atbildi no manas puses, eh, ko es varēju sniegt. Mums eh, ir vienas un tās pašas intereses. Mēs eh, vēlamies uzlabot piekļuvu dokumentiem. Es domāju, mums visiem ir sava atbildība raudzīties uz to un domāt, ko mēs varam darīt papildus, lai uzlabotu šo regulu lai tā tik tiešām būtu modernāka un lai tiktu ņemtu vērā pēdējā laika tiesas nolēmumu, un tieši to mēs arī daram. Runāt par turko lietu un citām lietām uh, regula uz to attiecas, ietver to, un tāpēc mums tā ir attiecīgi jāīsteno, un mums jānodrošina, lai mēs arī ievēroties nolēmums. Gribu pateikties jums visiem par izteikumiem debatēs, esmu pārliecināta, ka mēs joprojām uzturēsim šīs debatas par to, kā uzlabot piekļuvi dokumentiem. Paldies! Paldies Valstroms kundzei, komisijas priekšsēdētāja vietniecei, un visbeidzot es dodu vārdu mūsu pēdējiem runātājiem, Maiklam Kešmanam. Chairman, uh... Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, es izteikšos ļoti lakoniski, patiešām bija ārkārtīgi saistoši uzklausīt to, ko teica Valstrēms kundze. Uh, Protams, mēs katrs varam piedalīties debatēs un uh, sadzirdēt to, ko mēs vēlamies dzirdēt, bet uh, es dzirdēju, ko atšķirīgu, proti ir bažas par to, ka komisijas priekšlikums nozīmētu soli uz atpakaļ un bija arī vairāk izteikumu no nacionālajiem parlamentiem. Mēs dzirdējām uh, deputātu izteikumos tieši to pašu. Es vēlējos pateikt, es esmu pārliecināts, ka komisijas nolūki ir paši labākie un septiņu gadu laikā mēs šādu pieredzi esam guvuši un tā tikai to apstiprina. Uh, Bet kā jau uh, eh, valstēms kundze, viņa ļoti daudzus gadus ir mm, strādājis pie tā, lai nodrošinātu caurskatāmību, varbūt, ka vajadzētu to visu aplūkot no, teiksim, eh, policista viedokļa, būs pieņemts jauns likums un vajadzētu padomāt par to, kā jauno likumu izmantot. Un uh, ieteikumi ko es, piemēram, esmu sniedzis, ieteikumi, grozījumi ir e, iesniegt ar mērķi, lai izvairītos no jau kādas ļaunprātīgas izmantošanas. Un es nevēlētos, lai šāda izmantošana parādītos definējot e, dokumentus no jauna. Es, piemēram, neesmu pabeidzis darbu pie dokumenta, tātad to nevar uzskatīt par dokumentu, bet tas dokuments likumdošanas procesā varētu ļoti spēcīgi ietekmēt lietu gaitu. Es esmu ļoti Eh, es redzēju, ka mums eh, ar komisiju viedokļi nevienmēr saskan. Tas nozīmē, ka mums patiešām būs intensīvs un produktīvs debats, jo strīdos jau dzimst taisnība. Mums vajadzētu arī līdzsvarot konfliktējošās intereses. Ja mēs runājam par 99, 201, 2001 direktīvu, tā bija pilnīgi pareizi. Mums vajadzētu padomāt, kurš būs tas fundaments, uz kuru mēs darbosimies. Ja ir nepieciešams izmeklēšanas, tad tas ir jādara. Un eh, dokumentus var piedāvāt izskatīšanai tad, kad izmeklēšanas darbs ir noslēdzies. Mēs vēlamies, lai pārvalde ir laba, lai valdības strādā efektīvi un lai arī institūcijas tā darbojas. Ja kāds man zvana, es eh, pārzinīšu viņiem pēc tam, jo es nevēlos, lai man telefons zvan būtu tikpat caurskatām bija runāts par to, ka juridiskie dokumenti nebūtu pieejami, tiem nevajadzētu tādiem būt. Un par to tika runāts arī Eiropas kopienu tiesā. Es vēlējos no savas puses pateikt sekojošo. Ja mēs runājam par to, kā kāpot saviem pilsoņiem, nav tādu privileģētāku pozīciju, kas būtu iz, izņēmums atšķir, attiecībā uz caurskatāmības garantijām. Tātad kalpošana pilsoņiem zināmā mērā jau ir uh, mūsu privilēģija un tas nozīmē arī mūsu pienākums. Ja mēs runājam par institūcijām, protams, ir jāsniedz informācija un ja mēs mēs pieņemam šādu principu, tad visiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem, visi dokumenti ir jāreģistrē un jābūt konkrētām vadlīnijām, kuri dokumenti netiek ievietot reģistrā. Un tad es varu atgriezties pie tā, ko teica Spānijas kolēģis proti. Protams, eh, eh, ir jādomā par to, kā piedāvāt šos dokumentus, cik kvalitatīviem tiem jābūt un piekļuvai ir jābūt vienlīdzīgai attiecībā uz visiem. Mums jāpadomā arī par cilvēku tiesībām, par to, kā šīs tiesības garantēt. Cilvēkiem ir jāsniedz informācija un jāveicina viņu apziņa. Vai, piemēram, žurnālistiem vajadzētu būt privileģētām tiesībām? Nē, ne, es neticu šādai piekļuvas hierarhijai. Arī žurnālisti ir pilsoņi tādi paši kā pārējie. Varbūt, ka viņi neiz izmanto eh, regulas eh, priekšnosacījumus tādēļ, ka viņiem ir citas iespējas šo piekļuvu sev nodrošināt. Bet es vēlējos, lai pret visiem pilsoņiem attiektos, attiektos pilnīgi vienal, vienlīdzīgi. Mēs jau divu dienu garumā diskutējam par brīvības, tiesiskumu un drošības telpu. Drošība ir saistīta ar atskaitīšanos, ar atbildības uzņemšanos. Mums ir jāizsargā uh, jānodrošina tas, mēs vēlamies uh, arī uh, nodrošināt savus tiesības, to ievērošanu, un mēs uh, vēlamies, lai šī caurskatāmības lāpa tiktu ienest arī pašos tumšākajos nostūros, bet ir tādas situācijas, kad piekļuvi nevar garantēt, un uh, tomēr šis caurskatāmības un atklātības princips ir jāizmanto pilnīgi visur, kur tas ir nepieciešams, bet ja ir kādi konfidenciāli dokumenti, tad, protams, ir jāievēro izņēmumi. Protams, uh, ir jāņem vērā visi ieteikumi, varbūt pat paši tādi pārgalvīgākie ieteikumi. Bieži vien man tiek sniegti pārgalvīgi ieteikumi, jo, un tie zināmā mērā eh, man eh, ļauj atvērt acis jaunā veidā, man nokrīt zviņas no acīm, un tad es pastos uz to mm, caur pavisam citu prizmu. Protams, mēs varam ļoti efektīvi darboties, ja mēs izmantojam jaunas domāšanas paradigmas, un ja šie grozījumi stāsies spēkā, tas arī dos daudz ko jaunu. Kādēļ īrijā tika balsots pret Lisabonas līgumu? Tādēļ, ka cilvēki uzskatīja, viņiem ir par maz informācijas, viņi nezināja, kas norisinās institūciju gaitiņos, viņi nezināja īsti, ko dara valdības Eiropas Savienības institūcijās, un tas mani noved pie tās domas, ko teica Sasīkungs no Somijas piektajā pantā, otrajā punktā savā grozījumā es saku, ka, protams, ir zināmas situācijas, kad dalība valsts ir piedāvājuši dokumentus, ievietojuši tos likumdošanas paketē un pēc tam uh, vēlas saglabāt tiesības, uh, teiksim, tādas autortiesības izdodot šo dokumentu. Es piedāvāju konkrētu bāzi līguma ietvaros. Uh, 296 pantā EK dibināšanas līgumā, kur ir rakstīts par konkrētu piekļuvu dokumentiem un par situāciju, kad šāda piekļuva netiek garantēta. Un beidzot, jā, protams, Dons Kihots, Sančo Pānsa, Šekspīrs, visus viņus var citēt, un beigās vēlos Eh, tātad Karals Līrs pēdējā aktā mēs vērojam to, kādas sekas ir eh, ļaunprātīgai varas izmantošanai. Prinči cīnās pret prinčiem. Man varbūt ir eh, nedaudz jāpārfrāzē. Tur tika teikts Karalī Līrā tas ļaunums, ko cilvēki dara, turpinās, un labie darbi bieži vien. No way. Can... Tiek apglabāti kapā kopā ar viņu kauliem. Tā tad darīsim to visu, lai tūksu, eh, regula 1049 netiktu apglabāta, lai tā turpinātu dzīvot. Paldies! That, uh, are, uh... Paldies, eh, turpina priekšsēdētājs. Mēs eh, mūsu sanāksmi beigsim vēlāk, bet mums vēl būs diskusijas. Tagad darbu turpinās Deprēkungs. Es vēlējos jums atvainoties ka uh, nedaudz pārvilkām laiku, bet domāju, ka diskusijas bija tādas ļoti delikātas. Es domāju, mēs varam izmantot visas tajās gūtos domu graudus un sagatavot secinājumus turpmāko mēnešu laikā. Tagad došu vārdu deprē kungam, lai viņš turpina vadīt sanāksmi.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 bet eh, tas bija tāpēc, ka mums bija ārkārtīgi kaislīgs debats eh, par iepriekšējo eh, tēmu. Tagad mēs ķersimies pie pēdējās mūsu darbu sesijas. Un es gribētu teikt, ka tā turpina un paplašina tās diskusijas, kas mums jau notika, jo balstoties uz sabiedrības piekļuvi dokumentiem, rodas jautājums par to, kā uzlabot pāredzamību Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Un mēs e, domājām, es ceru, ka pamatoti, ka šajā jomā e, droši vien arī būtu interesanti uzklausīt e, dažādus viedokļus. Un es domāju, ka tā prakse, kas jau ir iegūta, noteikti būtu ņemama vērā attiecībā uz uh, pilsoņu tiesībām un uz uh, lēmumu caurskatāmību. Caurskatāmība vai pārredzamība ir uh, pilnīgi neatņemama prasība, kas attiecas ne tikai uz Eiropas Savienības institūcijām, bet arī uz mūsu dalību valstīm. Ja mēs cenšamies stiprināt visu savu institūciju leģitimitāti, un tātad balstoties uz šo labo praksi, šķiet, uh, ka ir gan dalībvalstīm, gan institūcijām droši vien būs interesanti tas, ko mēs runāsim šajās debatēs. Un sākumā es došu vārdu uh, Zviedrijas karalistas ieslietu ministrē Beatrisei, Beatrisei Askai. Uh, Beatris, jums uh, tagad vārds. Thank you very much, honorable members of parliament. Liels paldies, parlamentu deputātiem, dāmas un kungi, vēlējos sākumā pateikt, ka man ir liels gods būt jūsu vidū un biju priecīgi, ka varēju klausīties diskusijās. Es uzskatu, ka caurskatāmība eh, vispārīgos vilcienos un piekļuvu dokumentiem ir neatņemamas modernas demokrātijas sastāvdaļas. Tas eh, atļauj eh, pilsoņiem veikt kontroli kā tiek pieņemti lēmumi, un tas uzlabo arī pārvaldes efektivitāti un cīnās pret korupciju. Beigās tas vainagosies ar augstāku leģitimitātes līmeni jebkurā valdībā. Tika runāts arī par paraugu praksēm. Es vēlējos runāt par paraugu praksi um, dalību valstīs, it sevišķi Zviedrijā, manā dalību valstī, uh, ņemot vērā caurskatāmību. Protams, uh, tas ir viens no stūrakmeņiem mūsu pārvaldē un Zviedrijas, Zviedrijas konstitūcijā. Tā tas ir bijis kopš 18. gadsimta, kā tieslietu ministra esmu atbildīgi par konstitucionālām tiesībām, kā arī par uh, citiem lik, došanas aktiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz piekļuvu dokumentiem. Runāšu par galvenajiem principiem, kas ir sevišķi interesanti, ņemot vērā pašreizējo uh, regulu 1049 par piekļuvu Eiropas Savienības dokumentiem dokumentiem. Zviedrijas konstitūcija sniedz tiesības pilsoņiem piekļūt pilnīgi visiem dokumentiem, ko ir izstrādājušas varas iestādes Zviedrijā. Nav pilnīgi nekādu izņēmumu. Likumdošana ir neitrāla un informācija, eh, kas eh, attiecas uz eh, jebkuru veidu fiziskām vai juridiskām personām, tiek piedāvāta pilsoņiem. Protams, ir jānodrošina laba piekļuve, un konstitūcijā ir saraksts, kādas ir valsts un pilsoņu intereses, kas noteikti ir jāizstāv. Šis saraksts tika īstenots saskaņā ar nu, konfidencialitātes aktu, kas ir ārkārtīgi detalizēts. Mēs runājam arī par sensitīvu informāciju un runājam par gadījumiem, kad piekļuve informācijai ir jāliedz. Mēs, protams, runājam par atsevišķiem gadījumiem, apskatām katru individuāli un un ja tiek uh, iesniegt atkārtot prasību, mēs at, atkal to atkārtot rūpīgi izskatām. Protams, ir arī attiecīgas normas, uh, runājot par dokumentiem, par piekļuvu dokumentiem, eh, kas ir jāievēro pilnīgi visās varas iestādēs. Protams, jārunā arī par konfidencialitāti, jo šāds punkts arī ir iekļauts konstitūcijā. Protams, jārunā arī par to, ka bieži vien eh, pārastiem vienkāršiem pilsoniem ir grūti eh, saprast visas šīs formālās prasības, kas viņam ir jāizpild, lai varētu nodrošināt savu piekļuvu dokumentiem. Bieži vien es dzirdu arī sūdzības par to, ka ir jāveic pārāk daudz darba, lai piekļūtu šiem dokumentiem un ir grūti izsekot visam procesam procesam kopumā. Protams, Eiropas Savienībā ir ļoti daudz norma, kas ir līdzīgas ar Zviedrijā pastāvošajām. E, visiem dokumentiem, kas tiek pieņemti padomē, parlamentā un komisijā, ir jābūt pieejamiem, e, ja vienīgais šeit mēs nerunājam par konfidenciāliem dokumentiem. Vienīgā atšķība ir tāda, ka tikai trīs no Eiropas Savienības institūcijām tiek iekļauts attiecīgajā regulā, nevis visas institūcijas. Jādomā par vispārīgiem noteikumiem un eh, par to, kādi dokumenti šeit tiek iekļaut, vajadzētu būt eh, pieejamiem pilnīgi visu iestāžu dokumentiem, protams, runājot arī par attiecīgo konfidencialitātes klauzulu. Šāda veida noteikuma rada nepieciešamo līdzsvaru eh, starp būtiskākajām interesēm, caurskatāmību, jūtīgas informācijas aizsardzību un citiem principiem. Konstitucionālās tiesības par piekļuvu dokumentiem e, ir spēkā apmēram jau 200 gadus, bet e, Eiropā šāda noteikuma pastāv tikai no 2001. gada. Protams, tas varētu uzlabot Eiropas Savienības rīcības spēju. Vajadzētu pavaicāt, vai patiešām ir kaut kas jāgroza, jāgroza šajā konkrētajā aspektā, proti uh, mums jau kādu laiku ir spēkā regula par piekļuvu Eiropas Savienības dokumentiem. Es uh, piedalījos uh, debatēs, mums par to norisinājās arī seminārs un diskusijas bija ārkārtīgi saistošas. Komisija runāja par to, uh, varbūt man nevajadzētu atkārtot viņu teikto, bet ir vairāki jautājumi, kas saistīti arī ar Zviedrijas situāciju. Pirmam kārtām tie kriteriji, kas attiecas uz dokumentiem, ko mēs īsti uzskatām par dokumentu. Es nedzirdēju, ka būtu radušās kaut kādas praktiskas problēmas definēt, ko, kas tad īsti ir dokuments vai nē. Un es neesmu dzirdējis arī, ka, piemēram, definīcija būtu bijusi pārāk neskaidra, izplūdus. Tad, ja mēs runājam par priekšlikumu zināmas dokumentu kategorijas izņemt no kopīgās saraksts, no šī aptvēruma, mēs jau esam pieņēmuši konkrēts izņēmums, piemēram, attiecībā uz izmeklēšanu, kas norisinās. Un es domāju, nevajadzētu šeit vēl kaut kāds individuāls izņēmums. Protams, es zinu, ka tas nav um, šo diskusiju temats, bet vēlējos to tikai piemetināt no savas puses un vēl. Uh, šeit varētu rasties risks proti tas varētu apdraudēt Eiropas Savienībā ieviesto sistēmu šķiet. Mēs nepaukstināsim caurskatāmības līmeni salīdzinājumu ar pašreizējo situāciju, mēs varētu panākt tieši pretējo. Atkal atgriezīšos pie tā, kas norisinās Zviedrijā. Būs pārāk grūti e, pilsoņiem izprast visas mūsu procedūras un e, pilsoņi īstenībā izmanto šos noteikumus, viņi meklē informāciju, viņi tā tad ir galvenie patērētāji šajā jomā. Ja mēs runājam par advokātiem, uzņēmumiem, arī tur strādā pilsoņi, cilvēku, un viņiem ir jānodrošina piekļūt dokumentiem. Mēs nevaram, piemēram, e, nodalīt vienu pilsoņu grupu no otras, jo galu galā aiz katras prasības stāv konkrēts individs cilvēks ja mēs izvēlamies tādu virzienu, eh, ka eh, mēs speram soli uz atpakaļ, mēs atrodamies visai lielās sprukās. Mēs varētu doties pilnīgi pretējā virzienā, bet mēs vēlamies kļūt vēl atklātāki, nevis panākt uh, lielāku noslēgtību. Uh, Ja mēs runājam par caurskatāmību un atklātību, ir arī runāts par skaidrāku interpretāciju, par labāku tekstu redakciju. Cilvēkiem ir jāsaprot, kas tad ir rakstīts likumdošanas aktos. Bieži vien šī valoda ir smagnēja un nesaprotama. Bieži vien ir grūti izlasīt tos dokumentus, ko mēs saņemam no Eiropas Savienības, bet līdztekus skaidrākam, skaidrākā valodā likumdošanas dokumentos mēs ļoti daudz strādājam pie šīs valodas. Zviedrijas prezidentūras laikā būs ārkārtīgi saistošs seminārs. Mēs vēl vēlamies, lai cilvēki būtu informētāki, izglītotāki, bet tad ir jāizmanto arī labāk saprotamāk valoda. Viņi ir jāinformē arī par viņu pamatiesībām. Par ko vēl mums vajadzētu runāt? Protams, ir tādi būtiskāki, fundamentālāki jautājumi, proti leģitimitāte, uzticamība. Protams, politiķiem tas ir pašsaprotami, ka uzticība sistēmai ir vitāla un ļoti daudzi cilvēki uzlūko Eiropas Savienību kā tādu slēgtu klubiņu. Uh, varbūt ir eh, nepieklājīgi, ko tādu minēt Eiropas parlamentā, bet, piemēram, Eiropas Savienībā uz ielas mēs sastopam daudz cilvēku, kas vienkārši baidās, ka viņi ir izslēgti no šī elitārā klubiņa, viņi nevar uzzināt, kas šeit norisinās, un informācija ir liekta. Es patiešām nevaru pieļaut, lai mūsu pilsoņi uzskatītu, ka viņi kaut kādā veidā stāv malā no visiem likumdošanas procesiem. Mēs vēlamies, lai viņi aktīvi tajos līdzdarbotos. Un, ja mēs runājam par paraugu praksēm dalību valstīs, Es varbūt vēl pieskāršos tam, kas tika minēts iepriekšējās debatēs, bet ja runājam par Zviedriju, vēl kāds ārkārtīgi būtisks jautājums, ja mēs runājam par pilsoņu pamatiesībām, lai eh, cilvēki varētu piekļūt informācijai. Mēs runājam arī par reģistrāciju. Saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu visi dokumenti, kas ir sastādīti vai ko ir saņēmusi kāda varas iestāde, visi šie dokumenti ir jāreģistrē. Protams, var um, šajos reģistros atrast informāciju un uh, jūs varat piekļūt šiem reģistriem un prasība par dokumentu izsniegšanu var tikt piešķirta, bet ir daudz vienkāršāk pašiem meklēt reģistros šo informāciju, nevis sniegt prasības un tad atkal iet pa visu garo birokrātisko ceļu. Es vēlējos arī atzīt, ka, protams, ir e, nepieciešama uzlabojuma, ja mēs runājam par Zviedrijas dokumentu reģistriem. Tiem ir jābūt sastādītiem korekti, nevainojami, un tieši tādēļ ir nepieciešama arī attiecīga likumdošana, lai to varētu īstenot, ir nepieciešams humāna kapitāls, kas darbotos ar šiem reģistriem, un es ceru, ka Eiropas Savienības spērs tālāks soļš šajā jomā nākotnē. Ja mēs runājam par reģistru izmantošanu, bieži vien pilsoņi meklē informāciju šajos reģistros, viņi meklē to, kas viņus interesē. Godātie deputāti, dāmas un kungi, es vēlējos pateikties, ka sniedzāt man iespēju izteikties. Paldies! Uh, merci beaucoup. Uh, paldies uh, ministrs kundzei uh, par uh, uh, šo uh, ļoti interesanto izklāstu. Es, uh, uzreiz uh, domāju par uh, attiecīgi, kā tas ietekmē Eiropas parlamentu, cevišķi par šo izteikumu clear language, skaidra valoda. Es domāju, ka šajā sektorā, šajā ziņā mums noteikti vēl būtu kaut kas piestrādājams nākošās sasaukuma laikā tīpaši. Es uh, vairāk laiku nekavēšu un nekavējoties došu vārdu Konstitucionāla tiesība komitejas priekšsēdētājiem no Somijas parlamenta, man blakus sēdošiem kungam Kimo Sasī. Jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi. Izslēgts mikrofons runātājiem. Uh, man ir prieks runāt par šo iespēju, uh, runāt par caurskatāmību un atklātību uh, Somijā, un man ir prieks redzēt, ka uh, organizatori ir izvēlējušies Somiju kā uh, tādu viscaurskatāmāko uh, valsti kopā ar Zviedriju. Es Tā laikā, kad uh, Somijas uh, prezidentūra bija 99. gadā, caurskatāmība bija viena no mūsu prioritātēm, un tas tik tiešām uh, bija tāds reāls uh, punkts, uh, un tas tika turpināts arī uh, Zviedrijas uh, prezidentūras laikā, un attiecīgi tika pieņemta regula. Uh, es, runāju kā, es runāju pēc Zviedrijas uh, tieslietu ministrs, un uh, Jāatzīmē, ka gan eh, Zviedrijā, gan Somijā eh, šī pārdzamība ir bijis ļoti svarīgs eh, faktors jau kopš 1766. gada, kad likums par informācijas brīvību tika formulēts. Somija, kas tajā laikā bija Zviedrijas sastāvdaļa, tajā laikā, un tieši tāpēc mūsu likumdošana ir stipri līdzīga. Uh, Andrēs uh, Šidevs, kur mēs uzskatām par šī likuma uh, tēvu, uh, viņš uh, attiecīgi rakstīja šajā likumā, un es domāju, ka to mēs varam citēt un izmantot arī šodien. Viņš teica, ka ir ārkārtīgi lieli uh, labumi sabiedrībai, ja uh, valda tiesiska brīvība gan rakstītā presē, gan arī runās. Un tas veicina ne tikai zinātņu attīstību un izplatīšanos un dažādu amatu zināšanu izplatīšanos, bet tas arī dod lielākas iespējas visiem lojāliem pilsoņiem gūt zināšanas un novērtēt gudro valdības sistēmu. Ar to es arī beidzu šo citādu. Uh, Zviedrijā un Somijā ir noteikts, ka ir nepieciešama brīva pieeja arhīviem, uh, un tas tika noteikts jau šajās 1768. gada likumā. Un es uh, zinu, ka uh, tolaik tika paredzēts arī sots ierēģim, ja viņš nepildīs šo prasību. Šis ierēģis zaudēja amatu. Es, protams, neierosinu, ka to vajadzētu darīt Eiropas Savienībā, nekavējoties, bet es domāju, ka tolaik šī likuma punkts bija ļoti labs. Kopā ar Somiju mums joprojām ir līdzīgas sistēmas balstoties uz tām pašām vērtībām par caurskatāmību, tādā kā Ziemeļvalstu modelī. Galvenais mērķis ir individiem un citām interesētām pusēm dot iespēju uzraudzīt to, kā tiek pildīta valsts pārvalde un kā tiek tērēt valsts līdzekļi. Šī iespēja dot pilsoņiem iespēju brīvi paust savu viedokli un paust eh, savu nostāju par dažādiem jautājumiem. Eh, vairāk tad kā principālā līmenī tas eh, stiprina demokrātisko aspektu lēmumu pieņemšanā un valsts administrācijā. Un ja mēs skatāmies, cik uh, kāda ir attīstība bijusi Zviedrijā, mēs varam uh, secināt, ka tieši šīs caurskatāmības pēc attīstība ir bijusi tāda, kā tā ir bijusi. Somijā piekļuvu dokumentiem ir viena pamattiesība, ko nosaka konstitūcija. Atbilstoši 12. sadaļai konstitūcijā, visi dokumenti, kas ir valsts uh, varas iestādēs, ir sabiedriski dokumenti. Ja vien kaut kādu konkrētu iemeslu dēļ, konkrētu publikāciju uh, likuma ietvarā netiek uzskatīta par pieejamu. Šie nosacījumi aicina arī ievērot atklātību, balstoties uz pieņēmumu, ka piekļuva dokumentiem ir galvenais noteikums, un šī konfidencialitāte ir tikai izņēmums. Tādēļ piekļuvi nevar ierobežot bez atbilstoša juridiska pamatojuma, un tas galvenokārt ir kādās aizsardzības interesēs. Bez tām parlamentu konstitucionālo lietu komiteju ir uzsvērusi vairākos paziņojumos, ka atklātības eh, ierobežojumi ir eh, ļoti šauri interpretējami. Piemēram, komiteja norādījusi, ka eh, īpašuma tiesības uz konkrētiem dokumentiem noteikti ir uzskatāms kā nepamatots ierobežojums. Likums, kas tālāk izvērt šo atvērtības principu, ir likums par valsts darbības atklātību. Eh, tas stājās spēkā 1999. gadā. Eh, šī likuma tvērums ir ļoti plašs, eh, tas attiecās uz dažādām institūcijām un dokumentiem. Akts tiek attiecināts uz visām valsts iestādēm, ieskaitot arī tiesas un pašvaldības. Tas attiec arī uz dokumentiem, kas ir privātu pušu rīcībā, ja tās veids kādus sabiedriskus uzdevumus vai arī piedalās valsts varas procesos. Definīcija dokuments ir tāda vidē neitrāla un attiecas uz dažādām prezentācijām, paziņojumiem un ziņām, ko izstrādā valsts iestādes. Ne dokumentu saraksts ir ļoti īss un detalizēts. Un eh, dokumenti tiek pēc iespējas ātrāk ierakstīti datubāzē. Eh, Arī dažādi eh, sagatavošanās dokumenti tiek eh, reģistrēti šajā datu bāzē, kaut gan dažkārt piekļuvi tiem ir eh, ierobežot tieši tāpēc, ka šie dokumenti un to apstrāde vēl nav pabeigusies, un ja konfidenciālitāte ir tik tiešām nepieciešama. Valsts iestādēm ir arī pienākums aktīvi veicināt šo piekļuvas iespēju. Tas nozīmē, ka jāveicina laba informācijas pārvaldības praksa, lai dokumenti un informācija būtu viegli piekļūstam visiem. Uh, Un it īpaši valsts iestādēm ir pienākums informēt un eh, glabā dokumentus, kas eh, satur informāciju par eh, sākotnējām fāzēm likumdošanas procesā un svarīgiem lēmumiem. Protams, piekļuva dokumentiem nav absolūta tiesība. Svarīgas valsts un privātās intereses dažkārt nepieciešams aizsargāt, tāpēc šis likums par valsts darbības atklātību tajā ir diezgan uh, garš ierobežojumu saraksts. Šai publiskai piekļuvē šie ierobežojumi ir izstrādāti ņemot vērā konstitucionālo atklātības principu. Konfidencialitāte tādā veidā ir ierobežot un attiecināt tikai uz pilnīgi un absolūti ne, nepieciešamiem gadījumiem, balsoties uz uh, personas integritāti, uh, vitāli svarīgām profesionālām vai ekonomiskām interesēm, vai arī balsoties uz valsts uh, uh, interesēm starptautiskā sadarbībā. Uh, Uh, bez tam šie ierobežojumi ir formulēti tā, ka uh, dokumentu konfidencialitāte tiek izvērtēta katrā konkrētajā gadījumā un izvērtējot uh, sekas, uh, kādas varētu rasties, atklājot šo informāciju. Uh, Tātad visa šī prakse uh, noveda pie uh, sistēmas, kurā ļoti nedaudz dokumenti ir uh, strikti konfidenciāli. Es gribētu minēt dažus piemērus uh, šīm caurskatāmības uh, noteikumam Somijā. Uh, piemēram, uh, ceļošanas uh, izdevumi valsts uh, ierēģiem un attiecīgi rēķini par uh, ceļojumiem ir eh, sabiedrībai pieejama, un arī eh, parlamentu locekļu šādi ceļojumu eh, un komandējuma izdevumi ir pieejami, un tos izmanto dzeltenā presa, protams. Tāpat arī ministru darbība un attiecīgi visa informācija ir pieejama. Somijas centrālajā bankā bija tāds gadījums Eh, saistīts ar automašīnām un šoferiem. Tā tad arī šoferi pieraksta, kur un kad viņi braukuši, un sabiedrībai ir uzreiz eh, pieejama informācija par to, kur un kā brauc eh, centrālas bankas vadītājs, izmantojot valsts automobīlu. Un bija arī viens priekšlikums nodokļu likumdošanas jomā. Un kāds ierēdnis finanšu ministrijā teica, es esmu veicis daudz aprēķinus, tie ir ļoti noderīgi galējiem aprēķiniem, bet tie ir tikai manas tādas privātās piezīmes, bet tiesa teica, ka nē, jo šīs piezīmes bija pamats eh, likumdošanas aktu izstrādāšanai un, zināmā mērā, tās tika izmantotas arī galīgajiem aprēķiniem, un visi šie aprēķini, ko šis ierēdnis bija veicis, eh, bija eh, sabiedrībai pieejami. Un ceturtam kārtām, tāpat arī subsīdijas lauksaimniekiem, arī un tāpat arī subsīdijas, eh, valsts subsīdijas eh, eh, uzņēmumiem arī tā ir sabiedrībai pieejama informācija. Un balstoties uz to visu, es gribētu izvērtēt komisijas priekšlikumu ar tādu diezgan kritisku skatījumu no mūsu viedokļa. Iespējams, vissatraucošākā lieta šajā priekšlikumā ir vispārējā tendence pāriet uz to, ka ļoti daudz dokumentu neietilp šajā regulā 1049. Uh, šo tendenci mēs redzam daudzos uh, ierosināties grozījumos. Šķiet, ka regula aptvers uh, mazāk dokumentus un tādējā domājot, ka būs mazāk administīvā nasta institūcijām, bet tomēr tas ir ārkārtīgi netālredzīgi tieksties uz šādu risinājumu, jo daudz dokumentu, kas potenciāli varētu būt interesanti publikai, tiks automātiski izslēgti. Un uh, Eh, pamatiesību realizēšana bieži vien tomēr eh, nāk ar kaut kādu cenu un eh, nodrošinot pieeju dokumentiem, cena, protams, ir šis papildu darbs un papildus leģitimitāte. Es gribētu noslēgt savu prezentāciju uzsverot, cik liela ir administratīvās kultūras loma Tātad kāda ir uh, valsts pārvaldes un iestāžu attieksme pret caurskatāmību? Pat uh, labi likumi uzreiz automātiski nenoved pie labas prakses. Es baidos, ka komisijas priekšlikums parāda, ka vispārējā attieksme pret caurskatāmību un pārskatāmību ir tāda nedroša. Un ja tas tā ir attiecībā uz šo priekšlikumu, tad mēs varam secināt, ka tas attiecas uz visu administīvo kultūru kopumā, un tas tik tiešām uh, tādā gadījumā būtu satraucoši. Paldies! Uh, merci beaucoup. Paldies uh, Sasīkungam uh, par šo stāstījumu, kas parāda, ka mēs ļoti labi esam izvēlējušies savus paneļu diskusijas locekļus, uh, jo manā valstī, kurā es uh, pārzinu labāk, mums jāvirzās uz priekšu šīs labās prakses jomā. Tagad es došu vārdu uh, vairākiem deputātiem. Pieci cilvēki ir pieteikušies izteikties debatēs, lai mēs iedzītu nokavēto. Mums jābūt nedaudz vairāk disciplinētākiem, un es atkal nosaku šo trīs minūšu limitu katram runātājam. Un pirmajam vārds būs mūsu kolēģim no Spānijas senāta Arkadio Dias de Heropkungam. Jums vārds. Come no, come no. Eh, buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Estaba haciendo un comentario. Labrīt, priekšsādātāji. Es te nedaudz pačaloju ar savu itāļu kolēģi. Sasīkungs, jums ir labrīt. Mēs neesam gan krievi, nu, krievi, bet mēs bijām Maskavā kopā, mēs strādājām kopā ar Eiropas padomus komiteju un mēs esam sadarbojušies tur iepriekš. Gribētu atkārtot kaut ko, ko teicu jau iepriekš. Es nedomāju, ka šeit runājam tikai par to, cik lūk, cik mēs esam jauki un labi un likumīgi, jo, nu, ja jau tas tā būtu, tad mums par to visu vairs nemaz nebūtu jārunā. Un tātad šķiet pastāv atšķirības starp to, ko runājam, un realtāti, ko, ar ko sastopas Eiropas pilsoņu ikdienā. Tātad pastāv tāda plaisa to, ko mēs, starp to, ko mēs te sludinām, un to, kas ir realitāte. Un domāju, ka tas ir saistīts ar faktu, ka, nu, ja, ja pilsons vēlas saņemtu kādu informāciju, tad faktiski viņam jābūt diezgan varonīgam savos centienos. Viņam jānodas no viena dienas uz otru, uz trešo, uz ceturto, un tad varbūt visu garā procesa rezultātā viņš dabūs, eh, nu, kādu nelielu daļiņu no tās informācijas, ko viņš vēlas saņemt. Runāju ar pāris kolēģiem. Un domāju, ka pārskatāmības radītā problēma ir, eh, ir tieši saistīta ar šo inf piekļuvi informāciju. Pilsoņiem nevajadzētu būt varonīgiem eh, pēc savu raksturu, lai saņemtu informāciju. Nē, tam vajadzētu visam notikt daudz vienkāršākā veidā. Mums ir internets, tad kāpēc nav iespējams internetā nodrošināt piekļuvi tieši saistas režīmā? Kāpēc cilvēkiem jādodas uz kādiem dienestiem, jāraksta kaut kādi pieprasījumi? Kāpēc pilsoņi nevarētu sēdēt mājās, skatīties datorā un saņemt informāciju internetā tiešais rezultātu? Piemēram, nu, ievadot kādu atslēgu vārdu vai kaut ko tam līdzīgu. Tam vajadzētu ietvert attīstības plānus vietējās reģionos informāciju par to, kuriem uzņēmiem piešķirt kaut kādi kontrakti. Tam visam būtu jābūt pieejam internetā. Un es gribētu zināt, kāpēc ir nepieciešama šī došanās uz biroju, kāpēc tas nav iespējams mājās, sežot pie datora. Tāpēc pavisam konkrēts jautājums. Ko tad dar šie divi referenti savās valstīs, lai atvieglotu piekļuvi informāciju pilsoņiem tieši internetā? Es to gribētu zināt. Uh, magnifique, chers collègues. Paldies! Uh, ļoti precīzi jūs iekāvāties laikā, trīs minūtes precīzi. Un tagad vārds Čirī Podanskī, kungam vai kundzei, es nezinu. Jā, kungs, Čirī Podanskī, kungs uh, no Čehijas deputātu palātas. Jums vārds. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo a za to, že mohu vystoupit před... Eh, Godātais priekšsādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Iepriekšējais un šis punkts, kas iekļauts darba kārtībā, jāskata pārskatāmības kontekstā, nodrošināt labāku redzamību. Domāju, ka ļoti labi ka komisija 2008. gadā uzsāk šo pārskatāmības iniciatīvu. Jāsaka, esmu aplūkojis dažus statistikas datus un gribēju tos jums arī likt priekšā, jo tiek teikts, ka ir apmēram 2500 lobby organizācija Briselē, 15 tūkstoši lobby kā fiziskas personas Un no šiem skaidļiem apmēram viena trešā daļa, respektīvi 4300, ir reģistrēti. Tas nozīmē kontrolēti kaut kādā veidā. Es domāju, ka lobbyings, protams, var būt uh, liederīgs. Tas var dot priekšrocības, labums. Var uzlabot zināmus profesionālus tehniskus aspektus. tieši attiecībā uz tiesību aktu praktisku piemērošanu, bet šie statistikas dati, manuprāt, liecina, ka lielākā daļa lobiju nodarbojas eh, savā vaļā, tā teikt, tie nav reģistrēti. Un, lūk, Eiropas parlaments taču nolēma par to, kas ir lobbyisms. Tā tad eh, defi, niedz definīcija. Tā ir darbība, kuras mēģis ir ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus Eiropas Savienības iestādēs. Tātad šī definīcija, manuprāt, liecina, ka šāda veida darbība, tātad lobēšana, ir gana svarīgas. Un tāpēc jānodrošina iespēja Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, kā arī politiķiem, uh, ierobežot tekstu pieejamību, jo citādi šie politiķi tiks pakļauti nesamērīgai ietekmei no lobby puses. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai mums nevajadzētu paredzēt šo dokumentu pārskatīšanas uh, iniciatīvu? Nu, tātad to dokumentu, kas saistīta ar lobēšanu. Tā mēs panāktu pareizo līdzsvaru starp to, kas tad ir likumīgs un kas ne, kā lobēšanas e, aktivitāte. Reģistrētās organizācijas tādā gadījumā ievērotu rīcības kodekstu, kas jau starp citu ir pieņemts, un šīm organizācijām būtu ļoti skaidri jāpublicē arī savs finansējums. Paldies! Paldies, Planskī kungam! Jūs uh, pieskārāties ļoti svarīgam jautājumam. Tagad es došu vārdu Andrēš Galasovski kungam no Polijas parlamenta. Jā, jums vārds. Es jūs redzu zālē, jums vārds. Paldies, jums, jums pateicos, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atzīmēt, ka uh, šajā uh, ziemeļu puslodē Mēs šeit uzklausījām divus ziemeļvalšu valstu pārskats par labo praksi attiecībā uz piekļuvu dokumentiem un uh, uh caurskatāmību. Tātad uh, es gribētu uh, tāpēc uh, sveikt mūsu kolēģis Eiropas uh, ziemeļdaļā. Polijā pilsoņi ir pārliecināti, ka oficiāli rakstura dokumenti, piemēram, kas eh, pastāv internetā, nav eh, tādi pabeigti vai gatavi, ka vienmēr vajag griezī, griezties pie kāda darbinieka, pie kāda, kas strādā valsts pārvaldē, lai kaut ko konkrēti dabūtu. Un, manuprāt, eh, tas ir mūsu mantojums, kaut kas mums piemītu kopš šī komunistiskā laika jo mēs nevēršamies pie tā, kas, teiksim, notiek internetā vai ir atrodams, bet vēršamies pie kāda, kas strādā konkrēti birojā, administrācijā un uh, Uh, uzdodam konkrēti jautājumu, teiksim, par Eiropas uh, finansēm un tā tālāk, bet uh, šī lietu kārtība ir jāmaina, bet tas, diemžēl, notiek ļoti lēna. Tāpat laikā nevarētu teikt, ka mūsu pilsoņiem vienmēr ir taisnība. Jā, ir daudz informācijas pieejams uh, pa internetu, bet tā nevienmēr uh, ir pilsoņu prasītā informācija. Es gribētu atsaukties uz ministras kundzes uh, teikto. Pastāv arī negatīvas prakses, ir īpaši Polijā. Mums ir Nacionālās atmiņas institūts vai piemiņas institūts, kur uzdevums ir vākt no dažādiem arhīviem un Polijas slepenajiem komunistiskiem dienestiem dažādas liecības. Eh, zinātniekiem un žurnālistiem ir pieejamība šai informācijai, un eh, diezgan bieži mēs redzam, ka notiek informācijas noplūda, eh, dažkārt informācija tiek, teiksim, atspoguļota žurnālistikā kaut kādā īpašā veidā, un ja kādu cilvēku skar šāda informācija, tad viņam nav nekāda iespēja un nekāda ietekme ietekmēt to, kā šī informācija tiek apstrādāta un atspoguļota. Tā tad es domāju, ka noteikti ir jāpievērš uzmanība uh, Eh, konfidenciālai uz, eh, informācijai un sabiedrībai pieejama uzmanībai eh, informācijai un tāpat laikā nedrīkst pieļaut, ka ir kaut kādas atšķirības pilsoņu kategorijās, teiksim, kuriem varētu būt vieglāk vai grūtāk piekļūt kaut kādai informācijai. Gluži pretēji informācijai, kāda tā ir, jābūt pieejamai un tā nedrīkst būt konfidenciāla sabiedrībai kopumā. Paldies Galazovski kungam un tagad vārds no Itālijas senāta pārstāvim Giacomo Santīnī. Grācija, prezidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka ļoti liederīgi šīs debats paplašināt. Mēs runājām par pārskatāmību Eiropas iestādēs un, nu, lūk, pieminam arī nacionālo līmeni. Un tieši šajā līmenī lielā mērā arī ir vai prasījumi, pie, prasījums no pilsoņiem nodrošināt vieglāk piekļuvu dokumentiem. Turklāt viņi vēlas diezgan agrā posmā iesaistīties tiesību aktu veidošanā. Iedzīvotājiem ja būtu jābūt iespēja nākt klajā ar būtiskiem priekšlikumiem pirms tiesību akti tiek pieņemti. Un pirms viņiem jāizbauda šo tiesību aktu ietekme. Nu, te varētu veidot dažādas, nu, spiedienu grupas, lobby grupas, 94. gadā reģionu komiteja, ekonomikas sociālietu komiteja, uh, E, tika izveidotas, kas, nu, attiecīgi pozitīvi varēja arī ietekmēt, ja varēja būt tāda liederīga padomdevēja komisija. Itālijā, protams, mūs kritizē par daudzām lietām. Bet jāsaka, reizēm esam arī pirmajās rindās. Nu, piemēram, kopš 90. gada Itālijas parlamentā ir pieņemts e, likums, kur noteikts regulējums par pilsoņu iesaistīšanu administratīvajās procedūrās. Tikko šis likums stājās spēkā, Itālijā visi dokumenti, kas bija saistīti ar valsts pārvaldi, administrāciju no valdības, abām palātām, reģionāliem pašvaldībiem un tam līdzīgi, visi šie dokumenti, administrācija dokumenti tika nodoti, tika nodošana piekļuve sabiedrībai pie šiem dokumentiem. Izņēma bija ļoti neliela, tiešām ar, nu, ar to pamatojumu, ka nepieciešams privā, privātums un tam līdzīgi, bet visi dokumenti bija pieejami un turklāt pieejami tādā mērā, ka tehnoloģija pat tika izmantot pārāk daudz, katra parlamenta sesija tika tūlītai pārraidīta internetā. Tā tas norisinās arī šobrīd. Tās tie, parlamentārās sesijas tiek pārraidīts arī nacionāl, nacionālajā televīzijā, visnotiek dzīvajā ēterā. Un 30 minūtes pēc sanāksmes jau pieejams rakstisks protokols internetā par sēdu un tam līdzīgi. Nu, tas jāsaka atvieglo attiecības ar valdību un pilsoņiem. Nu, kaut gan jāsaka, parlamentāriešam līdz ar to papildus darbs. Eh, ne, šis papildus darbs atkrīt, jo pilsoņi jau reālā laikā tiek informēti par parlamenta darbību. Pilsoņi līdz ar to laimīgāki, protestē mazāk, un arī tiesvedība ir daudz mazāk pret valsts pārvaldes iestādēm. Un jāsaka, arī valsts iestādes izturs atbildīgāk. Tas nav nekāds kara ciervis starp valsts pārvaldes iestādēm pilsoņiem, tas ir pilsoņu tiesības. It īpaši tad, ja viņi jūt, ka viņiem kaut kādā veidā darīts pāri. Pilsoņiem ir jābūt informētiem par savām tiesībām, un par to ir atbildīgs valsts pārvaldes iestādes. Redzu, ka priekšēdātājs vēlas, lai es noslēgtu savu uzstāšanos. Nu, noslēgumā var teikt, ka pilsoņiem jābūt e, pilnīgi iesaistītiem valsts pārvaldes darbā, lēmumu pieņemšanas procesā, un nedrīkstētu radīt nekādas papildus negatīvas sekas pilsoņiem, kas to vēlas darīt. Tas ir tiesiskums, kas mums jānodrošina visiem. Visos līmeņos, visos administrācijas līmeņos. Paldies Santīnī kungam, un priekšsēdētājiem ir izslēgts mikrofons šobrīd. Acīm redzot, Čehijas senāta pārstāvim tiek dots vārds. Pārstāvēji. Jā, bych eh, rāda kratičce prispēla také do tēto debatas. Kodātais priekšādātāji, dāmas un kungi, gribētu dot savu ieguldījumu debatēs. Darīt to īsi. Šeit runāja Čehijas senāta vārdā tas cieši seko visām Eiropas iniciatīvām attiecībā uz labāku regulējumu un tie lēmumu pieņemšanas procesu uzlabošanas procesiem. Senants izpētīja visus šos jaunos noteikumus, kas eh, izrietētu no Lisabonas līguma un kas paredzētu, lai palielinātu pārskatāmību un pilsoņu iesaisti Eiropas debatēs, un varu jūs šajā saistībā informēt, ka iniciatīva, kas tika likta priekšā konstitucionālajā komitejā Čehijas senātā, un ko šo komiteju man ir tas gods vadīt, bija saistīta ar labāku pilsoņu līdzdarbošanos, aktīvāku līdzdarbošanos likumdošanas procesā. Mēs vēlējāmies ieviest tā sauktos kolektīvos komentārus. ko varētu tad, ar kuriem varētu nākt klajā iedzīvotāji. Saskaņā ar mūsu priekšlikumu šāda veida kolektīvus komentārus varētu iesniegt iedzīvotāji, un tie būtu uztveram tieši tādā pašā veidā, kā iebildes, ko, piemēram, nāk klajā ministrijas eh, tiesību aktu konsultācijas, jeb saskaņošanas procedūras ietvaros. Un jāsaka, tādā gadījumā eh, būtu jāatklāja sabiedrībai visi dokumenti jau to sagatavošanas fāzēs un posmos. Diemžēl šis priekšlikums netika atbalstīts, eh, bet man jāsaka, ka jau pastāv vairākas ministrijas, kas atklāja dokumentu projektus, likumdošanas projektu tekstus. Tā tas, piemēram, notika attiecībā uz nesen pieņemto kriminālu kodeksu un darba kodeksu, kur attiecīgā ministrija savāca vairāk kā desmit tūkstošu komentāru tieši no iedzīvotājiem dokumentu izstrādāšanas gaitā. Un šāda veida līdzdarbībā vajadzētu kļūt par prioritāti ne tikai, ne tikai Eiropas, bet arī nacionālā līmenī. Uh, Paldies mūsu kolēģei no Čehijas senāta Repenovs kundzei, un tagad es došu vārdu Mauricio Turko no Itālijas uh, deputātu palātas. Moris, jau jums vārds. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Padomas pārstāvji iepriekš runāja par to, ka pirms dokumentu publicēšanas ir šie dokumenti jāpārbauda, vai, e, teiksim, atklātībā nodotā informācija nevarētu darīt kādu potenciālu kaitējumu. Ja mēs e, aplūkojam Eiropas kopienu tiesas spriedumu, 13 tiesneši vienbalsīgi nosodīja padomas lēmumu, es uzskatu, ka viņi Um, neataisnotu nosodīja Eiropas, kop, e, Eiropas Eiropadomas darbību, viņi nosodīja arī juridisko dienestu darbību, un e, zināmā mērā tas nozīmē caurskatāmības trūkumu, jo viņi nevēlējās piedāvāt e, atklātībai visu informāciju, kas e, tika apkopota likumdošanas procesā. Ministra kungs, es ļoti augstu vērtēju to, ko jūs teicāt. Un es ļoti augstu vērtēju uh, Zviedrijas uh, nostāju Eiropas kopienu tiesas gadījumā. Rodas tāds iespējas, ka it kā Eiropas Savienība ir tāds slēgts klubs, kas nevienu nevēlas laist iekšā. Pat šodien Es vēlējos pajautāt, ko Zviedrijas karaliste vēlas darīt, lai varētu publicēt nacionālo delegāciju tikšanās dokumentus, tātad, mm, kas ir, par ko ir ticis spriests Eiropadomē, lai varētu paskatīties arī, kā ir pieņemt lēmumu. Paldies! Paldies, Mauricio! Un eh, noslēgšu runātāju sarakstu, eh, vai vēl kāds gribētu izteikties debatēs, un eh, vai ir kāds, ko mēs vēl neesam pierakstījuši. Uh, Acīm redzot, neviens vairāk nē, tad acīm redzot, visi ir varējuši izteikties, un es došu tagad uh, iespēju atbildēt uh, mūsu referentiem apgrieztā kārtībā, vispirms uh, sasīkungam, uh, ja jūs vēlaties atbildēt uz. Uh, kādiem izteikumiem un jautājumiem, un pēc tam došu vārdu Beatricei, Beatricei Oska kundzei. Much, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs runājam par eh, informāciju internetā. Eh, ļoti svarīgi būtu minēt to, ka eh, iestādes vēlas pēc iespējas vairāk informācijas ievietot internetā un vēlas piekļūt tai arī padarīt pēc iespējas vieglāku, bet, protams, nav jēgas pilnīgi visu informāciju ievietot internetā. Nu, piemēram, eh, rēķinus eh, par to, eh, kādas naudas summas, piemēram, komandējumā ir izdevusi ministrs un tā tālāk. Un, ja, šis, ja internets būs pārslogots ar ārkārtīgi daudz informācijas vienībām, informācijas kopumu, tad būs ļoti grūti atrast nepieciešamo informāciju, jo būs tāds informācijas piesārņojums jautājums. Bet, ja ministrs uh, uzvedas tādā veidā, uh, ka sabiedrībā rodas diskusijas, tad mums ir iespēja doties pie ministru un pateikt, mēs vēlamies redzēt šī cilvēka rēķinus, uh, vi, vai viņš varbūt ir sazinājies uh, ar kādu, uh, kas uh, rada šaubas vai bāžas vai tā tālāk. Un mums vajadzētu būt iespēja internetā iegūt visu nepieciešamo un pašbūtiskāko informāciju, nevis pilnīgi jebkuru detaļu. Protams, jārunā par caurskatāmību. Ja internets būs tik sarežģīts, ka cilvēkiem būs grūtības rast kādu informācijas vienību un vienkāršajam pilsonim būs grūti ar to apieties, tad tam vairs nebūs nekādas jēgas. Internetam jābūt jābūt pietiekam vienkāršam, saprotamam, lai cilvēks varētu ātri tajā atrast to informāciju, kas viņu interesē. Ja mēs runājam par interešu pārstāvjiem, jeb lobbyistiem, uh, Īstenībā tā nav mana kompetence, bet eh, no savas puses vēlējos tikai pateikt, ka ir jābūt pietiekam skaidrām normām, lai radītās normas neradītu šķēršļus eh, saziņai, jo saziņai ir jābūt atvieglotai. Caurskatāmība šajā kontekstā arī ir eh, ļoti būtiska un vitāla ja jūs ar kādu sazināties, ja jums ir kontakti, tad tie ir jāpublisko, lai sabiedrība par to varētu uzzināt. Ja, piemēram, Nacionālā parlamenta deputāts vai Eiropas parlamenta deputāts ir ar kādu sazinājies, teiksim, sazinājies ar lobbyistu, viņš ir ēdis kopā ar viņu pusdienas, jūs varat to izlasīt internetā, un tā tad jūs varat saprast, ka eh, šis deputāts ir eh, zināmā mērā iegūs informāciju no lobbyista un iegūs no viņa informāciju, tas varbūt zināmā mērā pat viņu ir ietekmējis, ietekmējis viņu turpmāko darbību. Ja mēs runājam par informācijas iespējamo noplūdi, ja jūsu rīcībā ir konkrētas zināšanas, kuras nav citu personu rīcībā, jūs varat izmantot kā politisku ieroci un politisku instrumentu. Ar caurskatāmības palīdzību mēs vēlamies no šādām situācijām izvairīties baidzētu būt tā, ka pilnīgi jebkurš var piekļūt informācijai, var operēt ar vienām un tā pašām zināšanām un var sarunāties vienādā acu augstumā arī ar pārējiem, kuru rīcībā šī informācija ir. Tātad, lai kāds nebūtu privileģētākā situācijā, tāpēc, ka viņš ir piekļūs ekskluzīvai informācijai, ekskluzīvam zināšanām. Uh, jādomā par to, ka galvenā problēma ir caurskatāmības trūkums, un Eiropas Savienība tā darbojās līdz 90. gadiem, tik tālu es atceros. Mēs vēlamies uh, Eiropas Savienību iz, izveidot caurskatāmāku, un uh, zināmā mērā daļa informācijas uh, tika pieejama plašsaziņas līdzekļiem, un tādā veidā viņi mēģināja cīnīties ar šo caurskatāmības trūkumu. Tā tad vajadzētu būt labam gala rezultātam visā šajā kopīgajā procesā, un mērķis jau mums visiem ir tikai viens. Ja mēs runājam par dalībvalstu pozīcijām un par to, eh, kā publicēt eh, padomē pieņemtās dalībvalstu pozīcijas, es paudīšu savu personisko viedokli. Tad, kad es biju ministrs, mēs lūdzām, lai Eiropas parlaments izrādītu, zinām, elastību, piemēram, lai komitejās pieņemtie atzinumi, koreper sanāksmēs pieņemtie lēmumi uh, tiktu publiskoti, un mēs redzējām, ka ļoti daudz lēmumu mainījās laika gaitā. Ja mēs varētu ar to iepazīties, varētu izmantot arī, zinām, elastības principu, un mēs varētu arī savu pozīciju mainīt pirms padomas. Protams, eh, ja mēs informāciju neiegūstam, mums ir daudz grūtāk būt elastīgiem, un tas apgrūtina lēmumu pieņemšanas procesu. Protams, ir jādomā arī par to, vai šīs pozīcijas ir iespējams publicēt vai nē. Un dalību valstu parlamentos viņi varētu iepazīties ar uh, attiecīgām nostājām, pozīcijām, un ja tas būtu ļoti būtiski, tad viņi varētu pēc tam šo viedokli atspoguļot arī Eiropadomē. Uh, Protams, eh, dalību valstīs par konkrētiem tematiem ir atšķirīgi viedokļi un eh, padomē bieži vien ir grūti vienoties par vienu kopsaucēju, bet ja informācija būtu zinām jau agrāk, ja būtu pietiekama augsta caurskatāmības līmenis, tad šo nostādni varētu izkristalizēt jau augstāk, jau ātrāk. Tieši tādēļ es eh, vēlējos pateikt, ka dalībvalstīm nevajadzētu, piemēram, pirms padomas tikšanās jau publicēt savas pozīcijas, bet pēc tikšanās pēc sanāksmes gan tam vajadzētu tā notikt. Galu galā mēs varētu zināt, kā kura dalībvalsts balsoja padomē, mēs varētu analizēt to nostādnes, un tad tam būtu attaisnojams. Un, zināmā mērā, mēs būtu arī liecinieki visam politiskajam procesam, piemēram, kā ir rīkojusies Somija, mana valsts, pilsoņi pēc tam var mūs kritizēt, var uzslavēt bet nevajadzētu mēģināt kaut ko sasteigt un vajadzētu pilsoņiem eh, sniegt iespēju arī pašiem eh, godīgi izvērtēt visu notikušo politisko procesu. Paldies! Uh, merci beaucoup. Je passe mat... Paldies, un tagad es došu vārdu uh, Zviedrijas karalistas tieslietu ministrei Beatrisei Oskundzei atbildēt uz komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji, es neatkārtošu visu, ko jau sasīkums teica, un lielā mērā es viņam piekrītu, jo man jāsaka, ir gluži tāds pats viedoklis attiecībā uz lielāko daļu lietu, ko jūs teicāt. Pirmkārtām, Spāņu kolēģis jautāja ko mēs darām ar internetu un kā mēs izmantojam internetu Zviedrijā. Es varētu teikt, ka uh, kā lielākais vairums valstu mēs izmantojam informā internetu informācijas sniegšanai. Un e, tātad tas ir viens pielietojums, bet no otras puses e, tā varbūt nav pilnīga informācija, un e, šajā gadījumā administrācija ir tā, kas izvēlas, kāda informācija tiek nosūtīta, bet tas, protams, neatrisina problēmu par nepieciešamības informācijas. Mums ir vairāk projekti par e-pārvaldi, kuros mēs cenšamies panākt, eh, lai tāda lielāka aktivitāte notiktu tieši izmantojot dators. Mums ir vēl cita pieeja eh, attiecībā uz informāciju, informācijas sniegšanu, protams, pa internetu daudz iespējamāk. Protams, mēs eh, pilsoņiem varam izsniegt dokumentus ar e-pasta palīdzību, bet problēma šodien ir tāda, ka liela daļa dokumentu nav datoros un tāda nav elektroniskā formātā, un tāpēc mēs nevaram izmantot šo dokumentu kopumu šodien. Domāju, ka pirmā lieta, par ko vajadzētu domāt, lai izveidot reģistru internetā, būtu jādod iespēju cilvēkiem zināt, kas ir pieejams internetā, jo tādā gadījumā viņiem būtu vieglāk piekļūt tā informācija, kura ir pieejama, un pēc tam viņi var prasīt uh, pārējo. Uh, bet, protams, tas ir tāds uh, vīzijas un skatījuma jautājums. Tālāk. Manuprāt, polijas pārstāvis uzdeva jautājumu par lobbyistiem, par interešu aizstāvjiem un par problēmām, ar kādām mēs saskaramies Eiropas Savienībā. Jā, protams, tas ir jautājums, kas ir jārisina no otras puses. Caurskatāmība ir viena lieta, Tur ir runa par pilsoņu tiesībām uz informāciju. Problēma ar eh, interešu aizstāvjiem ir savādāk, un to ir savādāk jārisina, un nevar izmantot, eh, nevajadzētu izmantot nepareizo instrumentu tam, kas eh, tiek izmantots citā situācijā. Tātad nevajag samaisīt šo, šo visu lietu. Uh, jo nevar, eh, teiksim, mēģināt izvairīties no lobēšanas, noslēdzot durvis parastiem eh, pilsoņiem. Eh, tāpēc nevar, kā es teicu, izmantot vienus un tos pašus instrumentus visās situācijās. Runājot par informācijas noplūdu, man ir tāds pats viedoklis kā manam somu kolēģim. Un pēdējā lieta, ko es gribētu teikt. Ko mēs darīsim nākošajā prezidentūrā? par informāciju. That, uh, problem... Par uh, valdes informāciju. Jā, jāsaka, ka politiķi uh, dažkārt runā daudz uh, atklātāk, ja viņi domā, ka masu mēdījos tas neatspūgļosies nākamajā rītā. Un varbūt vajadzētu tā tad uh, domāt par šīm situācijām. Mēs strādājam pie uh, pēc Hāgas programmas, kas ir uh, uh, programma, kas stājās spēkā pēc Hāgas programmas un tā ir paredzēta ilgākam laika termiņam. Jautājumi saistīti ar pārdzimību, caurskatāmību un skaidru valodu, protams, ir jautājumi, kas ir jārisina, jāņem vērā šajā darbā, un tagad mēs gaidam komisijas ziņojumu maijā, un Zviedrijas prezidentūras laikā mēs strādāsim ar šo programmu, un šis jautājums noteikti pacelsies un es to virzīšu. Domāju, ka tas nekavējošais uzdevums, tūlītējais uzdevums mums ir uh, vērtēt komisijas darbu attiecībā uz uh, šo priegulas pārstrādāšanu. Es domāju, ka ir lietas, ko mēs noteikti šajā sakarībā varētu izdarīt labāk. Uh, merci beaucoup, madame la ministre. Paldies, ministrs kundzei. Es tagad eh, došu vārdu noslēguma piezīmēm eh, Eiropas eh, ombudam Nikiforus Dimandorus kungam, kurš ir tas, kurš saņem pilsoņu iesniegums, un viņam noteikti ir konkrēta pieredze izskatot Eiropas pilsoņu vēstules un prasības un sūdzības attiecībā uz institūcijām un organizācijām, Un tā tad es došu viņam iespēju izteikties par to, kādā veidā uh, Eiropas Savienības institūcijas un dalība valsts varētu labāk uzlabot uh, šo caurskatāmību un labāk pārvaldību. Es domāju, ka mēs uh, ļoti uzmanīgi šajā kontekstā uzklausīsim uh, jūs teikto un ņemsim vērā arī iepriekšējo runātāju teikto. Jums vārds, uh, ombudkungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Priecājos, ka var runāt ar jums šodien un centīšos izvairīties no šīs iespējamās frustrācijas, kas rodas eh, runājot par šo tēmu. Bet, nu, runāšu ar jums angļu valodā, jo, jāsaka, runu esmu sagatavojis angliski. Priekšēdētāji kungs, pirms es sāku nolasīt sagatavotās piezīmes, Gribēju nākt klējā ar diviem īsiem komentāriem. Pirmām kārtām gribētu teikt paldies Askas kundzei un Asi kungam par viņu ieskatiem. Tie man šķita ļoti svarīgi un gribētu pateikties arī tiem runātājiem, kas izteicās debašu laikā jo man kā ombudu tas pilnīgi noteikti nodrošina ar papildus informāciju tālākām pārdomām, tajā brīdī, kad cenšos strādāt pie pārskatāmības jautājumiem, kas, protams, ir tik ārkārtīgi svarīgs ne tikai ombudam, bet arī Eiropas Savienībai kā tādai. Un šai kontekstā gribēju teikt, ka, protams, pārskatāmība, uzticēšanās, leģitimitāte, uh, pārskatspēja un pat šī vienkāršā, vienkāršā valoda ir ļoti svarīga aspekta, un es jāsaka savā iestādē ar šiem aspektiem cieši strādāju. Nu, un, protams, tie nav pašmērķi, tie ir veidi, līdzekļi, kā sasniegt mērķi, un kas ļoti svarīgi šai brīdī, šajās vēsturiskajās krucelās, kā, to, kā tuvināties Eiropas pilsoņiem, kā stiprināt attiecības ar pilsoņiem. Uh, kā panākt to, lai pilsoņi uzticas Eiropas Savienībai. Un domāju, tieši tas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam, par ko diskutējam, un, kam, un šajā mērķī cenšamies dot savus ieguldījumus. Es eh, augstu vērtēju arī Turko kungu klātbūtni šeit mūsu vidū galvenokārt tāpēc, ka ir no ombuda eh, viedokļa skatoties jū, lēmums jūs tiesas lietā, uh, bija tāds, nu, pavērsins, stūrakmens, uz kura pamata tika atvērti jauni horizonti, jaunas, jauni veidi, kā nodrošināt Eiropas Savienības pārskatāmību. Un um, es kā Eiropas ombuds esmu par to daudzkārt domājis un papildus apspriedies. Priekšsādātāji godātie deputāti, dāmas un kungi. Gribēju pateikties, ka esat ielūguši man šeit piedalīties kopīgajā sanāksmē un esat, ka esat lūguši man uzstāties par tēmu, kādu iedvesmu tad Eiropas iestādes var smelties no dalību valstu paraugu prakses pārskatāmībā un pārvaldībā. Demokrātijā pārskatāmība un laba pārvaldība ir saistīta ar varas dodošanu pilsoņiem, un tieši tā to atzinas arī Eiropas padomas konvencija par piekļuvu oficiāliem dokumentiem cita starpā. Pārskatāmība ir būtisks aspekts labā demokrātiskā pārvaldībā. Tieši pārskatāmība padara iespējami pilsoņiem pārbaudīt valsts iestāžu darbību, izvērtēt šo darbību un saukt viņus pie atbildības. Pārskatāmība ļauj pilsoniem efektīvi izmantot viņu politiskās tiesības, it īpaši runas brīvību un tiesības piedalīties uh, publiskās aktivitātēs. Kas attiecas uz iedvesmu, ko varētu smelties no dalību valstu paraugu prakses, pirmais, ko gribētu norādīt, ir saistīts ar juridisko uh, likumdošanas procesu. Cik man zināms, neviens nopietni neapšauba to, ka likumdošanas procesams dalību valstīs ir uh, un tam arī būtu jābūt pilnībā pārskatāmam. Diemžēl tā tas nav Eiropas Savienības līmenī. 2005. gada oktobrī es ieteicu padomēji pārskatīt tās atteikumu nu, par ne, savu tikšanos ne, nepubliskošanu, tad, kad tā darbojās kā likumdošanas orgāns. 2006. gada aprīlī Eiropas parlaments pieņem rezolūciju, kas atbalsta šo rekomendāciju. Un tomēr, lai arī ir gūts zināms progress, padome joprojām nav pilnībā nodrošinājis atbilstību šai rekomendācijai. Tā kā likumdošanas pārskatāmība ir neapstrīdama dalību valstīs, nacionālajie tiesība akti par pārskatāmību parasti pievērš tam, kas notiek pirms likumdošanas procesa, un nevis uz to, kas notiek pēc tam. Eiropas Savienības līmenī būtisks progress panākts uzlabojot pārskatāmību politiku formulēšanas gaitā un lobēšanas gaitā, kas notrisinās pirms tiek pieņemti tiesību akti un pirms administratīviem procesiem, kas tiek piemēroti pēc tam, kad tiesību akts tiek īstenots. Nu, piemēram, komisija publicē ietekmes novērtējums attiecībos politiku priekšlikumiem, tostarp arī attiecībā uz likumdošanas priekšlikumiem, kā arī novērtējums, ko īstenotās ietekmes novērtēšanas valde. Komisija ir izveidojusi arī reģistrācijas sistēmu lobbyiem. Tas pilnīgi noteikti atspoguļo lielu solus priekšu pārskatāmības ziņā, pat tai gadījumā, ja tālāk iespējami uzlabojumi jau vienmēr ir iespējami. Un, protams, lobēšanas pārskatāmība Eiropas Savienības līmenī šobrīd ir krietni uzlabojusies, daudz labāk nekā daudzās dalību valstīs. Pārskatāmības regula Eiropas Savienības līmenī, respektīvi regula 1049 šķērsvīt 2001, turklāt attiecas arī uz administratīvo Eiropas Savienības iestāžu darbu, piemērojot un īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus ir ārkārtīgi svarīgi, jo Eiropa nevarēs tuvināties saviem pilsoņiem tikai pieņemot labu politiku un e, īstenojot e, labus likumus. Pilsoņi ir interesēti rezultātos. Ja likumu un politikas netiek piemērot un īstenot, tad jāsaka, šiem likumiem nebūs nekāda jūtama rezultāta. Pārskatāmība līdz ar to parāda, ka administratīvajiem procesam pārskatām ir tikpat svarīga kā likumdošanas pārskatāmība. Administratīvā kopienas tiesību aktu un politiku piemērošana nav tikai Eiropas Savienības iestāžu ziņā, gluži otrādi. Tas lielākoties ir dalību valstu atbildībā pilsoņi, kas vēlas konstatēt, kā Eiropas Savienības likumi tiek piemērot un īstenot visā Eiropas Savienībā. E, līdz ar to viņiem nākas e, saprast vismaz 28 regulējumu komplektus. E, ne tikai 1049. regulu, kas attiecas uz Eiropas parlamentu padomu un komisiju, bet arī 27 nacionālo dalību valstu juridiskos ietvars. Atsevišķās dalībvalstīs pastāv pārskatāmības tiesību akti arī reģionālā līmenī, kas, protams, padara visu situāciju vēl sarežģītāku. Nav nekādu šaubu, ka obligāto standartu trūkums piekļuva Eiropas Savienību saistītai informācijai dalībvalstīs var radīt problēmas pilsoņiem, kas vēlas pārbaudīt Eiropas Savienības likumu un politika efektivitāti. No otras puses, nacionālo likumu dažādību, turklāt dod pamatīgu bāzi savstarpējām zināšanu apmaiņām, mācību procesam, nodrošinot, ka pastāv procesi, kas saistīti ar paraugprakses apmaiņu. Un tomēr Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm trūkst kopēju fórumu, kurā apmainīties ar informāciju un paraugprakstu par publisku piekļuvi dokumentiem un informāciju, kas saistīta ar Eiropas Savienību. Mani atbalsta kolēģi Eiropas ombudu tīklā nesen palīdzēja man īstenot salīdzinošo pētījumu par likumiem un praksi dalībvalstīs attiecībā uz publisku piekļuvu dikumā e, informācijai, kas iekļaut datu bāzēs. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, īpaši tāpēc, ka tas attiecas uz publisku piekļuvi e, un tiesībām spogļu publisku pieklu, piekļuvi un ņemot vērā da, informācijas daudzumu, kas tiek uzglabāts datu bāzēs. E, pētījuma rezultātā, pētījuma rezultāti tagad ir publiski pieejami. Es uzskatu, ka tie var būt liederīgi ne tikai, info, lai informētu cilvēkus par Eiropas Savienības juridisko procesu, bet arī, lai palīdzētu izplatīt paraugu praksi starp dalību valstīm. Pagājušajā gadā Eiropas parlaments atjaujināja Eiropas ombudu reglamentu, un lai atzītu, ka es strādāju ne tikai ar nacionālajiem ombudiem, bet arī ar citām dalībvalsts struktūrām, kas atbilst, atbild par pamattiesību veicināšanu un aizsardzību. Ja tas būtu liederīgi, es esmu gatavs darīt daudz vairāk, lai mudinātu, veicinātu šo brīvprātīgo informācijas apmaiņu par paraugu praksi saistībā ar publisko piekļuvi dokumentiem un informācijai, kas saistīta ar Eiropas Savienību, un lai sadarbotos ar nacionālajiem informāciju komisāriem, jeb dienestiem un attiecīgām struktūrām. Noslēgumā var teikt, gribētu ar nožēlu tomēr konstatēt, ka Eiropas Savienība daudz kur tiek uztvērta kā tāda attālināta un noslēpumaina. Reālā interese Un tāpēc mūsu uzdevums ir pārliecināties, ka gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valsts līmenī mēs nodarsim visplašāko iespējamo piekļuvi publiskiem dokumentiem. Ir jāpublicē šie noteikumi tā, lai iedzīvotāji tos var izlasīt un lai viņi varētu tos arī izmantot. Un lai tu varētu izmīt pēc iespējas plašāks pilsoņu asociācija loks. Vienīgie, kas ir ieinteresēti restriktīvākā pieejā, diemžēl, ir tie, kas uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt tādai vietai, kur valdības un spēcīgi spēlētāji var nonākt pie darījumiem slepenībā prom no pilsoņa acīm. Mana vīzija attiecībā uz Eiropu ir mazliet citādāka. Es redzu Eiropu, kurā pilsoņi jūtas pilnvaroti, kur viņi jūtas, ka viņiem ir spēks attiecībā uz Eiropas Savienības iestādēm un arī attiecībā uz savām nacionālajām varas iestādēm, eh, runājot par Eiropas Savienības jautājumiem. Un tāpēc, lai šāda Eiropa prasos, ir svarīgi mainīt regulu 1049 čērsvīta 2001, tā lai šī regula būtu solis uz priekšu pārskatāmības jomām, nevis atpakaļ. Domāju, tāpēc vajadzētu arī sistemātiskāk risināt jautājumu par pilsoņu piekļuvi piekļuvi informācija arī dalību valstu līmenī par tā, attiecību uz tādu informāciju, kas attiecas Eiropas Savienību. Paldies par uzmanību. Uh, merci beaucoup. Uh... Uh, liels paldies uh, Diemandoras kungam par uh, šo priekšlasījumu un par uh, uh noslēgumu uh, kuram, manuprāt, uh, mēs visi klātesošie, kas esam šeit klāt un piedalījāmies diskusijās, ka mēs noteikti to varam atbalstīt un piekrist. Gribētu pateikties arī uh, Uh, Zviedrijas uh, ministrei un tāpat arī Kimo Sasīkungam par viņu uh, priekšlastījumiem un gribu aicināt tagad manus abus līdzpriekšsēdētājus aicināt šeit priekšā prezidijā, lai viņi izteiktu savus noslēguma vārdus un gribu atgādināt visiem nacionālo delegāciju pārstāvjiem, ka šo pēcpusdienu, ja jums ir laiks un ja jums ir interese, Eh, Liba komiteja tiksies uh, savā sēdē pulksten trīlos, un uh, mums ir paredzēta uh, Kirkov kunga uzstāšanās. Viņš nodarbojas ar jautājumiem par cīņu pret terorismu, un tātad, ja jūs interesē par to, kāda ir viņa veikta analīze Eiropas līmenī, un kādus pasākumus viņš paredzētu, un kādus draudus viņš ir izvērtējis, uh, Tātad visi, kas ir interesēti, ir aicināti šo pēcpusdienu pulksten trijos Lība komitejas uh, sēdē, kur mēs runāsim par to. Gribu norādīt, ka uh, tikšanās ar presi, kas bija paredzēta tūliņ pēc šīs sanāksmes, notiks uh, šeit, uh, šajā zālē. Un tātad uh, tie, kuri būtu interesēti piedalīties šajā panā, pasākumā ar presi, tiek aicināti palikt zālē pēc sanāksmes. Un uh, ir uh, pienācis brīdis noslēgt mūsu darbu. Un uh, Man bija uh, tas prieks un gods uh, uzsākt šo kopīgo parlamentāro sēdi. Es tāpēc tagad došu vārdu saviem abiem līdzpriekšsēdētājiem, lai viņi varētu uh, izteikt uh, secinājums par šo viedokļu apmaiņu, kas mums ir notikusi šajās divās darba sesijās. Un, uh, lai būtu galants, un šis nosacījums spēkā arī šeit Eiropas parlamentā, tātad došu vārdu. Uh, Eh, Gabrielai, kur izteiksies pirmā jums, liks priekšstādātājs kundze, jums pirmie vārds. Ďakujem, Predo, za váš úvod a uh, paldies priekšsēdētāji. Tam ir udělel. Uh, eh, paldies, ka devāt man vārdu. Pirmām kārtām vēlējos jums visiem pateikties par auglīgajām diskusijām, kas norisinājās gan vakardien, gan šodien. Mēs eh, dzirdējām daudz jautājumu, kas tika apspriesti, un es pat nevaru tā nodalīt, kuri jautājumi bija būtiskāki par pārējiem. Es nevaru nevienam tā teikt dot priekšroku. Bet varbūt daži noslēguma vārdi, un vēlējos atsaukties uz tām diskusijām, kas norisinājās vakardien. Pats steidzamākais jautājums ir īstenošana un direktīvas 38 šķērstvītra 2004 ievērošana. Visu deputātu runās mēs varējām dzirdēt, ka visi dalību valstu parlamenti sastopas ar grūtībām šīs direktīvas īstenošanā. Tieši tādēļ vēlējos pateikties visiem runātājiem, jo viņi pauda apņēmšanos par šo jautājumu diskutēt un e, beigās sasniegt vienprātību, lai tas notiek pēc iespējas ātrāk. Mēs visi apzināmies, ka tas patiešām uh, būtu ļoti vērtīgi pilnīgi eh, jebkuram. Ceru, ka mēs šo mērķi sasniegsim pēc iespējas ātrāk, lai Eiropas Savienība varētu būt rīcības spējīga saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem. Vēlējos pateikties visiem par izrādīto uzmanību divu dienu laikā un eh, ceru, ka drīz atkal tiksimies. Mums būs atkal jauns iespējas eh, diskutēt par būtiskiem jautājumiem un tematiem. Paldies! Uh, Paldies, un tagad es došu vārdu uh, otram līdzpriekšstādātājam uh, Sefčikungam. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, ka uh, devāt man iespēju uh, teikt noslēgumu vārdus. Es pavisam īsi gribētu uh, komentēt trešo darbu sesiju. Uh, debates, uh, debatēs mēs skaidri redzējām, ka ir problēmas saistībā ar direktīvas pārskatu, lai nodrošinātu labāku piekļuvu informācijai. Tika izteikts arī komentārs, ka mums vajadzētu ieviest kādas sankcijas, kuras varētu izmantot, ja kāds atsakās sniegt informāciju vai arī informācija tiek ļaunprātīgi izmantot. Tāpat arī bija jautājums par to, vai žurnālistiem jānodrošina labāk pie informācijai. Un uh, man liekas, ka tāds vispārēja nostāda bija tāda, ka nē. Jo ja mēs dodam priekšrocības kādai uh, vienai cilvēku vai grupai vai profesijai, tad tas var novest pie informācijas ļaunprātīgas izmantošanas. Eh, komisāras eh, kundzes eh, izteikumi parādīja, ka notiek centieni uzlabot šo caurskatāmību un varbūt regulas priekšlikums nepauž šo vēlme tik skaidri, jo pastāv problēma ar dokumentu definīciju un ir zināmas grūtības Uh, lai piekļūtu informācijai dažādos uh, sagatavošanās uh, procesos, tātad izstrādājot tiesību aktus, un varbūt tāpēc šī pārskatīšana nebūs tā labākā, un varbūt tā neiet maksimāli labākajā, pozitīvākajā virzienā, bet svarīgi ir norādīt, ka pašreizējā spēkā esošā regula tiek uzskatīta par labu un noderīgu. Es ar prieku uzklausīju mūsu uh, premjerministra vietnieku, viņa analīzi, viņa komentārus par uh, Eiropas parlamentu un uh, dalībvalstu parlamentiem. Par to zināma vienprātība, kāda pastāv mūsu starpā, jūs zinat, ka pašreizējai komisijai vairs nav īpaši daudz laika, lai veiktu šo pārskatu, bet no otras puses uh, nebūtu piemēroti un atbilstoši pārāk ātri censties steidzināt šo procesu, tādējādi ziedojot kaut kādā veidā šo kvalitatīvo piekļuvi informācijai. Es gribētu pateikties Depriekungam, komitejas priekšstādātājiem un arī pārējiem kolēģiem no Eiropas parlamenta par to, ka pieņēmāt mūsu iniciatīvu rīkot šo sanāksmu. Man ir liels prieks ka jūs eh, esat ieradušies tik lielā skaitā un izteicāt tik daudz ļoti noderīgs komentārus. Es ceru, ka šāda veida sadarbības starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem ir eh, labākais paraugs eh, tam, kas mums jādara. Un tas nozīmē, mums ir jāmazina šis demokrātiskais deficīts mūsu likumdošanas darbā Eiropas Savienībā. Paldies, un es vēlu jums uh, laimīgu atgriešanos mājās. Paldies, uh, Sefšikungam. Man atliek uh, tikai pateikt pāris noslēguma vārdus no manas puses. Pirmām kārtām, lai pateiktos mūsu kolēģiem no Čehijas republikas uh, par uh, šo organizatorisko darbu un arī par to, ka mums ir bijis tik veiksmīgi kopīgā parlamentārā sēde. Gribu pateikties visiem no visām valstīm un no visiem parlamentiem gribu pateikties par jūsu aktīvo un ļoti tādu stimulējošo līdzdalību visās darba sesijās un debatēs. Un noslēgumā gribētu teikt. Es domāju, tā ir tāda kopīga doma vai ideja. Es domāju, ka mēs esam viensprāts, ka ir, ka būtu absurdi, ja mēs vēlētos, lai Eiropa būtu pret valstīm Tādā gadījumā tā nebūtu valsts Eiropa, jo tās ir valstis, kas veido Eiropu, un tādā pašā veidā būtu absurdi. Ja Eiropas parlaments iedomātos, ka tas varētu veikt eh, tiesību aktu izstrādi pret eh, dalību valstu, teiksim, gribi, eh, kas radītu pilnīgi kāru, un tieši tāpēc ir nepieciešams tāds sanāksmes kā šodien, un lūdzu ticiet, kad mēs to sakam, ka šādām sanāksmēm tik tiešām ir ļoti būtiska ietekma un svarīgums, jo uh, Mums uh, ir liela vēlme sadarboties ar dalību valstu parlamentiem, un uh, mēs esam tādi kā lūdzēji prasītāji, jo uh, mēs uh, izstrādājam, piedalījāmies likumdošanas darbā, izstrādājot likumdošanu, kas ir uh, jāievēro visās valstīs, un mēs nedrīkstam kļūdīties dažādos likumdošanas priekšlikumos un prasībās, ko mēs attiecīgi pēc tam uh, prasam, lai nacionālajie parlamenti transponētu. Un mēs uh, esam prasītāji un lūdzēji arī šai transponēšanas eh, plāksnē, jo, ja Eiropas Savienības eh, likumdošana netiek transponēta pareizi dalībvalstīs, tad Eiropas Savienība uh, nonāk tādā vienotības trūkumā, krīzē. Un vienā vai otrā brīdī tas novedīs pie būtiskām problēmām. Sabiedrība mums neusticēsies un mm, tā tad būs problēma tieši attiecībā pret pilsoņiem. Tā tad tas ir tāds mūsu sadarbības, es domāju, pats pamats, pamats un mehānisms. Tāpat gribētu teikt, ka ja Eiropas pilsoņiem būs tāda sajūta, ka ir tāda kā noslēpmainības kultūra Eiropas institūcijās, un nedod Dievs, ja tas tiek attiecināts uz Eiropas parlamentu, mēs katrā ziņā esam atvērti, gribam būt atvērti, un gribam darboties šajā pārdzimības garā, un gribam būt modelis, paraugs kas varētu stimulēt labu praksi, ko varbūt arī varētu vispār tālāk izplatīt. Un tāpēc es ar lielu prieku es noslēdzu šīs kopīgās sanāksmes darbu, pateicos jums visiem, pateicos jums par ļoti aktīvu līdzdalību. Paldies un vēl jums visu labu!